Good afternoon, ladies and gentlemen. I... Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Gribētu sākt šīs pēcpusdienas sēdi ekonu komitejā, un man ir liels prieks sveikt mū, mūsu vidū komisijas priekšsādātāju vietnieku Dombrovsku kungu. Viņš ir uh, Mm, atbildīgs par eh, struktūrālo dialogu. Gribētu atgādināt, ka struktūrālā dialoga tēmas šodien būs finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienība. Tā tad tā ir šī portfeļa daļa, ko mēs šodien aplūkosim šodien. Tā ka, ja vien varat, tad lūdzu un gribu jūs atgādināt, eh, pieturieties pie šīm tēmām, uzdodot jautājumus. Es tagad došu vārdu eh, komisijas priekšsādātāja vietniekam, viņa sākumu uzrunai un gribētu atgādināt kolēģiem, ka piecas minūtes. Eh, tātad jums ir izteikšanās laiks, jūs varat uzdot eh, jautājumu, saņemt atbildi, un ja jums paliek vēl laiks atpak, vēl bez tam pāri, tad jūs varat uzdot vēl papildus jautājumu vai ko komentēt. Bet tātad lūdzu šis piec minūšu laiks paredzēts katram runātājam. Un tagad lūdzu vārds tam Brauska kungam. Priekšsādātājs kundze, cienījamie deputāti, pirmām kārtām paldies par eh, uzaicinājumu piedalīties komitejas sēdē un sniegt jaunāko informāciju par komisijas darbu, lai Eiropas uh, finanšu sektoru padarītu spēcīgāku, integrētāku un dinamiskāku. Kopš manas uh, iepriekšējās reizes šajā komitejā pirms dažiem mēnešiem esam uh, fokusējušies uz mūsu mērķiem, un tas ir pabeigt kapitāla tirgus savienības 2019. gadam, izstrādāt vēl iztrūkstošos elementus banku savienībā un izveidot izturīgāku ietvaru mūsu finanšu sektoram. Mēs pie tā esam um, strādājuši arī šeit un tāpat arī kopā ar starptautiskiem partneriem, lai nodrošinātu godīgas spēles noteikumus Eiropas bankām problēmas šeit mājās un arī ārzemēs prasa, lai mēs ātri rīkotos. Sarunas par Brexitu tika uzsāktas vakar un tuvojas diena, kad Eiropas lielākais finanšu centrs aizies no Eiropas 27 dalības valstīm. Neskatoties uz pieaugušu ekonomiku, tomēr mēs saskaramies ar atvesļošanās problēmām. Ir augsti parādātu līmeņi, vāja produktivitātes izaugsme un joprojām trūksta in ilgtermiņa investīcijas biznesos un infrastruktūrā. Uh, Tāpat arī politiskās un ekonomiskās neskaidrības uh, prasa arvien vairāk integrēt Eiropas finanšu tirgus. Bez apvienotās karalists Eiropas Savienības eh, un kapitāla tirgi joprojām būs 15% no kopējās tirgus kapitalizācijas, bet fragmentācija neļāja mūsu finanšu sektoram mm, iegūt visu potenciālu. Ceļš uz uh, drošāku, spēcīgāku, inovatīvu finanšu sektoru iet cauri eh, mūsu finanšu tirgu integrāciju. Eh, stingrāk, tāpēc, ka mūsu finanšu tirgi var palīdzēt eh, Eiropas mērogā kļūt mums produktīvākiem, radīt darba vietas drošāka, tāpēc, ka pārobežu plūsmas, finanšu plūsmas eiro zonā var labāk as, palīdzēt absorbēt asimetriskos šokus un inovatīvi, tāpēc, ka lielāka klientu bāze uzlabo iespējas, piemēram, banku tehnoloģijām, fintechs, izmantot lielos datu apjoms un mazas tirgus mišas. Vienotais tirgus finanšu pakalpojumiem Eiropā atbalstīt mūsu ekonomiku un palīdzēt mūsu finanšu sektoram, arī nesoties apvienotās karalistas izstāšanos. Ar abiem šiem projektiem Banku Savienība un Kapitāla tirgus Savienība Eiropas komisija strādā, lai sasniegtu šos mērķus, un mēs paļaujamies uz jūtu atbalstu, lai mēs eh, nonāktu pie saviem mērķiem un saņemtu rezultātus. Sākšu tādēļ kapitāla tirgus savienību. Pateicoties jūsu centieniem, mēs nesen esam pavirzījušies uz priekšu savā rīcības plānā, lai veidotu vienu kapitāla tirgu. Pirms trīs nedēļām mēs sanācām, panācām principāli vienošanos par eh, drošu un caurskatāmu vērtspapīrošanu. Es gribētu sveikt uh, referents Poltangu un Otmāku Karas par vienošanos, ko mēs panācām. Tas ir tāds ļoti būtisks uh, solis, lai atdzīvinātu šo vērtspapīrošanas tirgus, uh, kas varētu mm, padarīt 150 miljardus uh, pieejams uh, uzņēmumiem un uh, mājasēmniecībām. Tāpat arī gribētu pateikties Sirpat Pietikainenen par viņas darbu, lai stiprinātu jaunus noteikumus. Tas iet roku rokā ar Paneiropas riska kapitāla fondiem. Mēs mobilizējam apmēram 400 miljonus eiro no Eiropas Savienības budžeta šiem nolūkiem. Uh, Uh, līdz apmēram 1,6 uh, miljārdiem, kas drīz arī viss tiks nostādīts un darbosies. Tā ka es tagad aicinu Eiropas parlamentu ātri pabeigt formālo procedūru, tā lai uh, šo darbību labums varētu tikt izjusts uzreiz uzņēmumos un maisaimniecībās. Kapitāla tirgus savienības projekts eh, vidustermiņā šobrīd ir, un mēs esam izpildījuši apmēram divas trešdaļas no 2015. gada rīcības plāna mērķiem. Tagad mums ir tālāk jābūvē, balstoties uz šiem sasniegumiem, jāpaukstina ambīcijas, integrējot Eiropas Savienības kapitāla tirgus un pabeidzot to līdz 19. gadam. Es ceru uz jūsu atbalstu un uh, mēs esam paredzējuši jaunas darbības, arī aktivitātes mūsu vidustermiņu pārskatā. Piemēram, ir jāatviegla apstākļi MVU, lai tiem būtu labāk pieejami publiskie tirgi. Uh, Tāpat mēs gribam veicināt tādu konsekventu uzraudzību Eiropas Savienībā un ārpus tās. Mūsu publiskās konsultācijas par Eiropas uzraudzības eh, iestādēm saņēma 220 atbildes no dažādām iesaistītajām pusēm, un mēs attiecīgi šie atbilstošiem rezultātiem rīkosimies šoruden. Mēs apsveram Eiropas Savienības licencēšanas un pasisniegšanas eh, ietvaru fintech darbībām. Mēs gribam, lai mūsu inovatīvi uzņēmumi aktīvi darbotos Eiropas tirgu, paliktu Eiropā un konkurētu globālā mērogā. Esam apņēmības pilni arī vadīt šo globālo darbu, atbalstot zaļo finansēšanu, atbalstot tā saucamo zaļo obligāciju tirgu. Mūsu augstlīmeņa grupa šobrīd gatavo vadlīnijas, kā integrēt ilgspējības nosacījums mūsu finanšu regulējumā, un mēs to turpināsim arī 2018. gada sākumā. Mēs tāpat iesniegsim arī vēl mm, neiesniegtos likumdošanas priekšlikumus no sākotnē rīcības plāna, kā piemēram Eiropas Savienības ietvars sektajām obligācijām un paneiropas personīgo pensiju uh, fondu produkti un ceram arī, ka jūs atbalstīsiet visu šīs darbības. Otrām kārtām par uh, finanšu sektoru stiprināšanu. Pēdējos eh, mēnešos esam nākuši klāj ar vairākiem priekšlikumiem saistībā ar atvasinātajiem tirgiem. Eh, tas ir pamats mūsu finanšu tirgiem, un uh, tur ir simtiem triljonu eiro darījumu notiek. Pagājušā gada novembrī mēs nācām klāj ar priekšlikumu sanācijas un rezolūcijas Eh, procesiem centrāliem darījuma starp, eh, starpniekiem, lai iestādēm būtu instrumenti rīkoties centrālā darījuma starpnieku bankrota gadījumā, kas, protams, ir ļoti maz ticams, bet eh, potenciāli tas varētu būt tas ļoti graujošs notikums. Māja sākumā mēs iesniedzām reformu projektu, lai atvieglinātu prasības ārpus biržas atvasinājumu darījumiem, vācot nepieciešamos datus proporcionālākā veidā. Tas būs ļoti noderīgi tieši šiem uh, nefinanšu starpniekiem. Tāpat mēs paredzam arī trīs gadus, lai izstrādātu tehniskos risinājumus pensiju fondiem, lai tie varētu piedalīties centrālajā klīringā, kas aizsargās uh, turpmāko mm, pensionāru tiesības. Un visbeidzot, esam izstrādājuši arī reformas uh, centrāliem darību starpniekiem, lai saglabātu finansiālo stabilitāti. Vairāk un vairāk atvasinātie transakciju notiek ar nelielu skaitu e, starpnieku, un arī Brexits ir mums jauns izaicinājums, kā mēs uzraudzīsim šos e, centrālos e, darījumu starpniekus. Mums ir nepieciešama duāls uzraudzības sistēma sistēmiski svarīgiem darījumu starpniekiem no ne Eiropas valstīm, un mēs varētu izmantot šeit, piemēram, ASV pieeju konkrētos apstākļos un kā tāds pēdējais risinājums, ja nepieciešams noglabā, um, nodrošināt finanšu stabilitāti, iestādes drīkst prasīt arī, lai atsevišķi uh, darījumu starpnieki uh, noteikti šo sistēmisko svarīgumu arī Eiropas Savienībā. Un mēs ceram, ka jūs atbalstīsiet uh, darbu pie šiem failiem. Un tagad daži vārdi par banku sektoru. Es pozitīvi vērtēju eh, to, ka Gunārs Hokmārs un Pēters eh, Saimons strādā pie eh, banku pakotnes, lai stiprinātu Eiropas Savienības banku spēku. Pagājušā gadā dalībvalstis vienojās par ļoti divām pakotnes sastāvdaļām. Pirmkārt, tā vienošanās par banku kreditoru hierarhiju, kas ļaus lielākām bankām veidot tādas spēcīgas buferas, bail-in parādiem, nosakot eh, kopīgas eh, aktīvu klases eh, formas Eiropā. Tas ļaus labāk novērtēt riskus. Otrām kārtām par pārējais pasākumiem SFPS devītiem standartam un lieliem riskiem. Tas ļaus atkal mazināt potenciāli negatīvo ietekmu uz bankām. Mēs ceram, ka Eiropas parlaments tagad ātri darbosies tā, lai pirmie elementi šajā pakotnē varētu stāties spēkā jau pirms gada beigām. Un tā, tālāk raugoties komisija strādā arī, lai panāktu vienošanos un varētu noslēgt bāzels reformas. Ilgstošas neskaidrības par jauno ietvaru nav labas finanšu sektoram. Tātad mums ir nepieciešams pāriet pie vienošanās, bet š, ir tāpat laikā nepieciešams saglabāt zināmu riska sensivitāti. Un ir jārespektē zināmas Eiropas Savienības īpatnības, kā piemēram kā, eh, kā tiek finansēti mājokļi Eiropas Savienībā. Ņemot vērā mm, to, kā esam rīkojušies un kopš krīzes un cik mums ļoti uzlabojies, eh, uzlabojusies banku sektora eh, izturība, mums ir tālāk jāizvairās no lielām kapitāla prasību palielināšanas. Tālāk par banku savienību. Mums jāstiprina mūsu banku savienību. Uh, jārisina, eh, lai mums būtu patiesi iedarbīga paneiropas banku sistēma. Kopš krīzes esam jau daudz panākuši. Nesenais atrisinājums Spanišajā bankopu pārgadījumā ir norādījis, ka procedūras, ko mēs esam nosprauduši Banku Savienībā, ir pilnībā darboties spējīgas. Bet, protams, tad, kad viss būs uh, nosēdies uh, pēc šī gadījuma, tad mēs varēsim mācīties, uh, tātad, kas ir noticis. Mums ir jāstiprina Eiropas spēju izturēt lielus šokus, mums ir tad jāpilnveido šī iztrūkstieša elementa Banku Savienībā. M mums ir jāstrādā pie Eiropas depozītu apdrošināšanas sistēmas, jāprogresē šajā failā, lai mēs varētu pabeigt banku savienību. Un tāpat tās, lai varētu stiprināt vienoto noreglēju mehānismu un tā ticamība komisija apsver, ka ir ļoti svarīgi ātri virzīties uz priekšu un uh, paredzēt pietiekami lielu un izmantojumu backstop. Tātad, dāmas un kungi, šī atvesļošanās ļauj mums konsolidēt mūsu pozīciju, skatoties uz nākotnē priekšā stāvošiem mērķiem. Tagad mums ir jāpabeidz iesāktais darbs, jāpātrina darbs pie finanšu stabilitātes un integrācijas un jāpabeidz banku savienība un tirgus kapitāla savienība. Lielas paldies! Paldies, vicepriekšādātāja kungs, un pāriesim uzreiz pie jautājumiem no politiskajām grupām. Tautas partija, Matišelo kungs, kas uzdos pirmo jautājumu. Jums 5 minūtes. Paldies, komisārkungs. Man ir viens jautājums, un tad eh, gribētu sniegt arī jums informāciju par eh, notu, ko jums ir iesnieguši un parakstījuši tik daudz mani kolēģi. Jautājums ir sekojošs. Klienti ir eh, tiešā veidā iesaistīti skarti. Daži saņem informāciju, ka no 13. līdz 2027. gadam tekošo kontu ir, izmaksas ir palielinājusies par vairāk kā 17% no 115 līdz 140 eiro, nestoties uz to faktu, ka bail-in ir ticis uzsākts un līdzīgi patērētājiem ir nācies maksāt cenu par eh, banku iestāžu tādu nolaidīgu pārvaldību. Vai jums šķiet, ka ir pareizi, ka eh, patērētājiem vai noguldītājiem ir jāmaksā cena. Vai nešķiet, ka nevajadzētu bremzēt šo takošo kontu izmaksas, kuras visu laiku tikai ar vienu palielinās, paaugstinās visās valstīs? Dažas bankas um, prasa uh, šo um, maksājumu un uh, sauc to par tādu kā bailinu nodokli, vai jums šķiet, ka tas ir pareizi? Un par šo vēstuli, ko nosūtījām jums pirms uh, vairākām dienām, vairāk kā 40 kolēģi to parakstīja, un mēs gribējām, lai jūs paužat savu viedokli attiecībā uz uh, patērētāju kredītu, kas ir ļoti izplatīts produkts Itālijā. Nonostante questo basso livello di rischi tam ir ļoti zems riska līmenis, un estoties uz šo zemo risku, riska izsvērums Eiropas institūcijās ir 85%, kas tiek tā kā pārnest uz šo patērētāju. Mēs gribētu, lai jūs tos samazinātu līdz 35% un tādā veidā um, varētu palīdzēt uh, daudziem cilvēkiem, lai viņi arī varētu aktīvi piedalīties ekonomikā. Uh, okay, uh, Paldies uh, par šo jautājumu. Jā, tik tiešām. Tur bija vairāk jautājumu. Pirmkārt, par uh, tekošo kontu izmaksām. Uh, ir vairāki virzošie faktori tam, ka palielinās tekošo kontu izmaksas, tā skaitā arī vispārīgi zemā procentu likme, tā tad šī vide, kurā šobrīd darbojas bankas, un, zināmā mērā, tad viņi cenšas uzlabot savu pelnesību, palielinot dažādas maksas, pakalpojumu maksas, un tas atspoguļojas arī tekošā konta izmaksās. Zinām, mērā mēs skatāmies, pētam, kā mēs varētu uzlabot pakalpojumu, ko saņem klienti, kas ir paredzēts arī patēriņa mm, klienta apkalpošanas rīcības plānā par pārobežas pakalpojumiem, par labāku salīdzināmību dažādiem produktiem, tā lai patērētāji varētu gūt labāku informāciju un varētu labāk salīdzināt, cik bankas iekasē tātad dažādās maksās no viņiem, cik daudz uh, iekasē citi tirgus dalībnieki, tā lai viņi arī varētu izman, izvēlēties finanšu produktus, kas viņiem vismazāk uh, maksā, tātad kas ir izdevīgāk. Un tas mums arī attiecīgi ir paredzēts jāatspogļo mūsu rīcības plānā. Tālāk jautājums par uh, bail-in. Tas ir princips, par ko esam vienojušies, lai aizsargātu arī nodokļu maksātāju interesi, tātad, lai nodokļu maksātāji nav pirmie, kas maksā par uh, banku uh, sistēmas uh, kļūdām, ir zināmi um, mehānismi, šis bonus klobek, tāpat arī kriminālās sankcijas, ko palārādas krimināla tiesības, un mums vajadzētu arī veicināt, lai uh, profesionāli investori veicinātu šo pārskatu, uh, bankām, tas attiecas arī uz korporatīvo pārvaldību. Tālāk jūsu otrais jautājums par riska izsvērumu aizdevumiem, ko garantē personīgi ieņēmumu un pensiju pienākumi. Mēs izvērtējam jūs iesniegto vēsturi, vē, vēstuli. Šis CRM priekšlikums šobrīd CRR priekšlikums ir Eiropas parlamentā, tas ir jūsu pusē, bet mēs izvērtējam jūsu vēstuli un, principā, tas ir jautājums par datiem, par riska izsvērumiem. Tos piešķir balstoties uz eh, produkta eh, riska pakāpe, kas ir diezgan acīm redzama, un mēs skatāmies tātad attiecīgi uz datiem par produktiem, ir produkti, kas ir mazāk riskanti par citiem, nu tātad tas ir man atbildes vietā uz šo jautājumu. Paldies, eh, SND grupa, Nina Gil. Paldies. Vicepriekšsādātāja kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Es gribēju divus jautājumus minēt. Pirmkārt, par jūsu prezentāciju. Jūs nu pat ieskicējāt šīs uzraudzības reformas, lai eh, šie centrālajie darīja starpnieki būtu stabilāki un lai būtu mazāk nestabilitāte uzņēmumiem. Un man ļoti patīk šis pragmatiskais uzstādījums preses konferencē pagājušā nedēļā. Man šķiet, ka ir svarīgi, lai būtu spēcīgāka sadarbība starp bankām un ECB. Tāpat laikā man ir bažas par priekšlikumu, jo tas atstāja durvis atvērtas apvienotās karalistas, no apvienotās karalistas pārvietotiem um, centrāliem darījus starpniekiem uz pārējām 27 valstīm. Mans jautājums, ņemot vērā to, ko rāda dati, šo centrālo darījumu starpnieku pārnešana radīs izmaksas uh, tām bankām, um, kuras ir to dalībnieku, un tām būs jāsadz kapitāla prasības. Kādā veidā jūs saskaņosiet šo uh, pārvietošanos ar augstākām izmaksām ekonomikai un uh, kā būs ar jūsu galveno projektu uh, kapitāla tirgus savienību. Un ņemot vērā šī dosie raksturi, jums būs jādodas kā tad ļoti, ļoti godīgam brokerim, lai rastu vienošanos. Tam visam jābalstās uz objektīviem faktiem, jāaizsargā finanšu stabilitāte un finanšu pakalpojums tā vietā, mm, lai izvērtētu komerciālo ieguvumu vienai dalību valstī vai citai. Mans otrs komentārs diezgan atšķirīgs par citu paziņojumu, ar ko jūs nācāt klajā par um, ilgspējīgu finansēšanu kapitāla tirgus savienības pārskatā. Un man tiešām prieks, ka uzsvars tiek liekts vairāk tagad uz uh, Parīzes klimata mērķiem. Ir nepieciešams, lai potenciāli investori neinvestētu fosīlijos uh, resursos. Tādējādi sasaistot savus aktīvus jānodrošina, lai aizdevumu zaļajai infrastruktūrai banku pakotnē gūtu labumu no tādām elastīgākām kapitāla prasībām, un dalību valstīm ir eh, arī jāveicina vairāk zaļas investīcijas Eiropas eh, pusgadu ietvaros. Vai jūs varētu pateikt dažos vārdos, kā jūs risināsiet visus šos bažu jautājumus? Okay, uh, thank you. Uh... Paldies. Izskanēja divi jautājumi. par trešo valstu CCP, un otrs jautājums skāra uh, ilgspējīgu finansējumu. Atbildot uz pirmo jautājumu, es domāju, ka mēs esam pietiekami labi apsvēruši savu priekšlikumu, lai garantētu finanšu stabilitāti, tajā pašā laikā izvairījoties no uh, nestabilitātes mieskaita tirgū. Un mēs esam, protams, veikuši arī ietekmes izvērtējumu mēs esam arī ļāvuši vaļu iestādēm rīkoties, kā tās uzskata par vajadzīgu, ja tām šķiet, ka ar uzraudzības metodu vien nepietiek, lai atrisinātu problēmas. Protams, ka viedokļi ir atšķirīgi. Es varētu tikai šeit citēt divus kolēģus no jūsu komitejas. Un tas jau pierāda, ka viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Mārkusa Ferbera ziņojums ir sagatavots, un viņš pārmet, ka komisija ir zaudējusi savu drošumu un ka e, mīieskaitam ir jānotiek saskaņā ar Eiropas Savienības jurisdikciju. Un tāpat Kejas Svinburnas ziņojums, kurā ir teikts gandrīz pretēji. Jāsaka, ka ja šāds mehānisms netiks pareizi izmantots, tas varētu nozīmēt riskus arī eiro un tas varētu patiešām pazust visu citu valūtu grozā. Ja runājam par ilgspējīgu finansējumu un par privātā finansējuma lomu, lai varētu panākt Parīzes mērķus. Es domāju, tas lielā mērā sasaucās ar kapitāla tirgu savienības vidusposma pārskatu, un tagad mēs arī gaidām augsta līmeņa ilgspējīga finansējuma ekspertu grupas viedokli, lai viņi varētu apspriesties par šo vidusposmu ziņojumu, un decembrī būs gatavs uh, paziņojums uh, ar kuru mēs rūpīgi iepazīsimies, lai varētu izveidot stratēģiju veltītu ilgtspējīgam finansējumam. Bet ņemot vērā, cik daudz finansējumu, cik daudz investīciju ir nepieciešams, lai varētu samazināt globālo sasilšanu un nepieļaut tās celšanos augstāk par diviem grādiem pēc Celsija, ir skaidrs, ka nepietiks tikai ar valsts finansējumu, ir jāpiesaista ārkārtīgi daudz arī privātu investīciju. Un tas arī ir šī šīs procedūras pamatā. Paldies, paldies. Tagad es eh, pati atļaušos uzdot jautājumu. Un Of... Arī gribēju runāt par uh, CCP, jeb centrālo darījumu starpniekiem, un uh, bija arī šie atvasināto finanšu produktu um, darījumi, kas, protams, ietekmēja situāciju arī globālajos tirgos. Un Protams, ir jāparūpējas arī par lielāku caurskatāmību atvasināto instrumentu tirgos, lai radītu lielāku stabilitāti globalizētajos tirgos. Un jāsaka, tas ir kļuvis par tādu kā zelta standartu, un arī citas judikatūras to ir neskaitāms reizes kopējušas. Tādēļ esmu arī nedaudz nobažījusies par pagājušu nedēļu dienas gaismu ieraudzījušā priekšlikuma uh, dataļām. Un e, kāds tad varētu būt šis modelis, e, lai varētu samazināt riskus e, CCP ietvaros? Vai tas patiešām ir pietiekami efektīvs un vai tas nenozīmē, ka galvenā prerogatīva būs uh, uh, valstu bankām, centrālajām bankām? Nu, kāds piemērs, lasot šo tekstu, varētu teikt, ka ESMA un dalību valstu atbildīgās iestādes lems par centrālo darījumu starpniekiem, bet īstenībā Īstenībā šo lēmumu katra centrālā banka varētu ignorēt, varētu tam uzlikt veto. Uh, un vienojoties, piemēram, ar uh, uzraugu tiek izlēmts, ka jāsamazina Ungārijas valsts parāds, bet šķiet traktējot tekstu, tā kā es to uztveru, īstenībā Ungārijas centrālā banka varētu šim lēmumam uzlikt veto un tādā veidā apdraudēt arī citas bankas. Uh, Vai tā nevarētu uh, šos likumus interpretēt, un vai tas nevarētu arī likt rasties jauniem sistētiskajiem riskiem? Varbūt, ka vajadzētu nodalīt šeit centrālo banku lomas, lomu un uzraugu lomu. Uh, well, um, uh, on this uh, uh, uh question first. Uh... Atbildot uz šo jautājumu, es gribēju teikt, ka komisija joprojām uh, vēlas, lai globālie finanšu tirgi darbotos labi un stabili. Protams, ka risks globālajos tirgos ietekmē arī Eiropas Savienību, ietekmē Eirozonu un arī atsevišķas dalību valstis, mēs nevaram šo risku uzskatīt par nenopietnu. Komisijas priešlikums ļauj šo risku izvērtēt un ļauj arī uh, ieviest konkrēts pasākums, ja tas ir nepieciešams. Mēs esam domājuši par dažādām drošības klauzulām lēmumu pieņemšanas procesā, bet, protams, arī emitējošām bankām ir savs vārds sakāms šajos jautājumos. Paldies! Vai es drīkstu atgriezties pie šī jautājuma? Ja mēs runājam par uh, centrālo banku galvenajām prerogatīvām, tām tā tad ir pēdējais vārds sakāms. Un Ja, piemēram, centrālajām bankām eh, šķiet, ka finanšu stabilitāte ir eh, tas galvenais altārs, uz kuru ir vispārējais jāupurē, vai tās tā drīkstēs rīkoties? Paldies! Uh, Paldies, atbilde. Es domāju, ka īstenībā te vajadzētu runāt par esmu un centrālo banku. Tās ir tās instances, kam ir jārīkojas šādos gadījumos un vajadzētu, protams, arī ņemt vērā dažādas apsvērumus. Nu, nevar tikai viens princips tikt izmantots. Protams, um, citreiz nākas arī meklēt līdzsvaru. Paldies! Paldies! Tagad Tremosas kungs uzstāsies ALDE grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Dombrovska kungs, laipni lūgti atkal parlamentā. Dargie kolēģi, valsts parāds Jāsaka, ka valstu parādi, protams, ir nopietna problēma, un to ir atzinusi arī Eiropas centrālā banka un citas uh, augsta līmeņa institūcijas. Vai jūs tam piekrītat, vai jūs esat domājis arī par uh, likumdošanas priekšlikumiem, ņemot vērā valsts uh, parādus? Otrs jautājums, protams, ir arī koncentrācijas problēma. Jāsaka, ka valsts parāds koncentrējas vairāku dažu aizdevēju rokās. Itālijā um, tas uh, ļoti spilgti parādījās tieši krīzes laikā, un uh, Spānijā arī šis uh, parāds pat dubultojās. Tas ir milzīgs risks, kas sevišķi skautri ir izjūtams krīzes laikā. Vai komisija domā, eh, ka vajadzētu ierobežot eh, šos te eh, summas noteiktā summām griestus, ņemot vērā vietējo aizdevēju skaitu? Paldies! Paldies par šiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Mēs savā pārdomu dokumentā, kas veltīts EMS tālākai integrācijai, par to esam runājuši. Šis dokuments sastāv no divām daļām, tādām divām kategorijām. Pirmām kārtām ir jārunā par eh, tādiem striktākiem noteikumiem, ņemot vērā situāciju, kas ir jārusina nekavējoties, un eh, otrajā līmenī ir vairākas iespējas, detalizētākas iespējas, ko var izmantot dalībvalsts un citas ieinteresētās puses. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu tuvākā nākotnē mēs piedāvājam ņemt vērā Eiropas sistēmisko risku padoms ieteikumus, veidojot eh, valstu obligāciju tirgu, kam ir jābūt pēc iespējas um, stabilākam. Mēs nedomājam eh, šiem obligācijām piesaistīt kaut kādas riska robežas vai valstu parādus. Šādas iespējas šeit nav paredzētas. Ja mēs runājam par šo otro pakāpi, Mēs esam, protams, lauzījuši galvas par Eiropas drošajiem aktīviem. Te varētu runāt arī par tādu parāda savstarpējīgumu un arī valstu parādu izpirkumiem. Jāsaka, ka par šo jautājumu noteikti esam domājuši. Ja runājam Ja mēs runājam par eh, valstu riskiem, valstu riska līmeņiem, par uh, situāciju valsts bankās. Mēs nepiedāvājam riska limitus vai augšējo līmeni. Mēs domājam par tādiem vērtspapīriem, kam ir uh, valsts obligāciju segums. Tādējādi bankas varēs šīs obligācijas iepirkt tādā veidā, diversificējot savu uh, instrumentu paketi un uh, izveidot šāda veida produktu, tiek piedāvāts uh, īpašs produkts Eiropas bankām, uh, un uh, tas var arī garantēt nepieciešamo diversifikācijas līmeni. Man vēl ir pusminūtes, saka Tremausas kungs. Paldies par jūsu atbildēm, bet vai es drīkstētu uzzināt, ko jūs domājat par valsts parādiem, vai tie ir bez riska aktīvi? Well, uh, not to create any confusion. Es te negribu uh, radīt nekādas pārpratums, saka komisāra kungs, jo jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs. Tādēļ es pat negribētu šeit nekādu improvizāciju atļauties. Jūs taču zināt, kas notiek tagad. Tagad tiek runāts par nulles vērtības risku. ja mēs runājam par uh, augstāku riska vērtību, kas ir uh, piesaistīta valstu parādam, mums ir jābūt arī ļoti uh, stabiliem drošības mehānismiem, ņemot vērā arī kādu iespēju tas varētu atstāt uz finanšu stabilitāti, ja kādā valstī uh, tiek pieņemt šādi lēmumi. Būtu, protams, vienkāršāk ja šis līmenis sākotnēji būtu nulles līmenī, runājot par um, šiem uh, valsts garantētajiem, par valsts garantētajiem riska līmeņiem. Bet, diemžēl, mēs nesākam uh, visu procedūru no nu, nulles līmeņa, un tas ir arī minēts mūsu pārdomu dokumentā. Jā. Yeah. Labi, es domāju, ka jūs uh, saņemāt atbildi uz savu jautājumu. Un tagad guļa e grupas vārdā uzstāsies papedimēlus kungs. Jau iepriekš atvainojos par savu izrunu, saka priekšsēdētāji. Jums tas izdevās vienkārši nevainojami. Sāka papedimēlus kungs. Uh, Dombrovska kungs, es runāšu grieķiski, tādēļ lūdzu uzlieciet savus austiņas. Laipni lūgti mūsu komitejā. Godātais uh, priekšsēdētāja vietnieku kungs. Es patiešām ar lielu interesi klausījos jūsu runā. Arī tajā, ka jūs teicāt, eh, jūs vēlaties pilnveidot gan banku savienību, gan kapitāla tirgu savienību. Bet eh, banku savienībai ir arī trešais pīlārs EADS, eh, kam šķiet nav bijis panākts nekāds nopietnas progress. Un, protams, Lag, jāpatur prātā tas, ko teica Lagardas kundze pēc Eirogrupas tikšanās. Viņa atbalstīja uh, Eiropas depozītu garantēju sistēmu, un bez tās nebūtu iespējama Banku Savienības pastāvēšana, ja trūktu šī viena būtiskā pīlāra. Ir uh, tādas dalību valstis padomā, kas, padomē, kas nevēlas, lai tas tiktu ieviests, un tas, protams, mums rada problēmas. Ko jūs par to domājat? Uh, Vēl jautājums par Eirozonu. Jūs teicāt, ka Eirozonā investīcija līmenis ir zems, pārāk zems, ja ņem vērā mūsu vajadzības un ja salīdzina to, cik liels investīcijas bija pirms krīzes. Vienā no komisijas ziņojumiem e, ir teikts, ka varētu meklēt jaunus dzinuļus investīcijām, piemēram, Iesaistot šajā darbā Vāciju, kur tirzniecības pārpalikums ir ļoti augsts. Jūs teicāt, ka arī Dienvidvalstīs ir jāpiesaist vairāk investīciju, jo tur investīcijas ir ārkārtīgi zemas, ja pat salīdzina ar caurmēra situāciju Eiropā. Vai jūs esat uh, domājuši par kādām iniciatīvām, lai uh, kaut ko darītu lietas labā? Paldies! Divi jautājumi izskanēja. Pirmais par Eiropas depozītu garantiju schēmu. Es jau to pieminēju savā ievadrunā esam pārliecinājušies, ka Banku Savienībai ir trīs pīlāri. Viens no tiem ir vienots uzraudzības mehānisms, tad ir uh, vienotais glābšanas mehānisms un trešais pīlārs, tā joprojām trūkst. Trešais pīlārs ir šī depozīta garantijas schēma. Tas ir iekļauts priekšlikumā, bet mēs esam līdzlikumdevēji Līdz ar to arī padomēji, eh, kā arī parlamentam ir jāstrādā pie šī priekšlikuma. Mēs, protams, ar jūsu dienestiem regulāri sazināmies, padomē, tiek strādāts pie informācijas apkopošanas, lai varētu panākt to, ka bankas veids iemaksas sistēmā, ņemot vērā risku līmeni. Un, ja, piemēram, banka, kam ir augstāks risks, tai, protams, sistēmā ir jāiegulda vairāk. Un eh, mēs, protams, arī eh, sazināmies ar parlamentu un sevišķi jūsu referenti Esteri Dilangi. Eh, tādēļ, protams, arī savu darba daļu ir jāpaveic pārējiem līdz likumdevējiem, ne tikai komisijai. Mēs vēlamies, protams, šo darbu arī virzīt uz priekšu, cik nu vien tas ir iespējams no mūsu puses. Otrs jautājums skāra investīcijas. Protams, šeit ir daudz dažādu iniciatīvu Dažas no tām jūs jau pieminējāt, piemēram, dokumentā tiek runāts par ekonomikas savienības spēcināšanu un tālāk integrāciju. Mēs norādām, kā varētu stabilizēt eirozonu un fiskālo stabilitāti kopumā. Tiek domāts arī par ārvalstu investīciju schēmu ņemot vērā to, ka bieži vien valstu investīcijas ir pirmās, kas cieši, kas uh, tiek samazināts, ja valstis skar krīze, bet jādomā par uh, jaunām iespējām, par jaunu iespēju apgūšanu arī nākotnē, lai dalība valsts varētu pielāgot savus uh, investīciju mehānismus, um, tad, ja laiki ir grūtāki, ja ir ekonomiskā lejupslīde. Tagad šī iniciatīva tiek arī piedāvāta mūsu pārdomu dokumentā. Tāpat ir arī Eiropas strateģisko investīciju fonds, kohēzijas un struktūra fondi, tos dalībvalsts var izmantot. Ja pieminam tieši Grieķiju, te ir paredzēts arī uh, Uh, īpašs plāns darba vietām un izaugsmēji šajā valstī. Mēs esam arī domājuši, kā atbalstīt investīcijas, kā piesaistīt investīcijas Grieķijai. Jāsaka, Grieķija ir mūsu prioritāte, un tas arī dokumentā ir atspoguļots. Paldies! Paldies. Es eh, saprotu, ka ir uzdoti ļoti daudz jautājumu, bet ja jūs varētu varbūt koncentrētāk atbildēt un vaicāt, tad tas būtu labāk. Tālāk nākamais runātājs. Paldies priekšsēdētāji par šo iespēju. Es gribētu sveikt arī komisāru kungu. Kā jau Nina Gila es teica, es gribētu apsveikt un pateikties jums par ieguldījumu ilgspējīgu tirgus attīstībā. Jūs solījāt šādi rīkoties šai komitejai un arī lietas iet labā virzienā. Paldies par šo darbu. Bet um, es gribu runāt par mazāk patīkamu lietu. Gribu runāt par um, PRD īstenošanu MPS un banko populāra gadījums. Manā skatījumā eh, mēs eh, šeit esam liekam uz kārts mūsu uzticību, uzticību mums un arī mūsu likumiem. Un šīs normas par uzmanīgo rekapitalizāciju ir arī balstīti uz tādu ļoti spēcīgu impulsu no šīs komitejas. Jūs zināsiet, ka šī piesardzīgā kapitalizācija ir tāds rets piemērs, un tā tiek iznot tikai ļoti noteiktos šauros apstākļos. Komisārkungs, vai jūs esat gatavi atbildēt mums rakstiskā formā un detalizēti? Kāpēc jūsuprāt MPS gadījumā ir izpildīt visu nosacījumu, kas liek domāt par šo prikošanu arī rekapitalizāciju. Un otrkārt, vai jūs um, mums nevarētu pastāstīt, kāpēc šis MPS gadījums šobrīd ir tik ļoti ieildzis? Mēs um, joprojām uh, mēs izskatām datus par 2014. gadu un uh, aktīvu kvalitāte nav izvērtēta uz šodienu, lai nodrošinātu to, ka banka ir pilnībā maksāt spējīga. Un visbeidzot, kāpēc MPS gadījumā visiem investoriem kompensēs neatkarīgi no tā, vai viņi ir miljonāri. Tātad cilvēki, kas ir investējuši ļoti daudz obligācijās, te es saskatu nevienlīdzīgu attieksmi, ja mēs eh, salīdzinām ar situāciju Banko Populāru, kur investētāji zaudē savu naudu. Kā jūs varēsiet eh, paskaidrot Spānijas investoriem, ka viņa situācija ir atšķirīga no Itālijas investoriem? Eh, labi. Diezgan daudz jautājumu šeit izskanēja. Principā, jūs, jūs gribējāt, lai mēs salīdzinām šīs divas bankas, MPS un Banko Populāru. E, vispirms e, šīm bankām tika piemērots e, divas dažādas procedūras, abas paredzētas BRD regulējumā. NPS bija šī piesacīgā rekapitalizācija, un nu, banko populēra gadījumā tika piemēros noregulējuma vai resolution princips. Eh, ja mēs runājam par šo pre-caution, arī recapitalization, tad šeit nosacījums ir tāds. Vispirms bankai nav, jābūt, ba nav jābūt eh, bankrota vai pirms bankrota eh, stadijā. Un tad ir noteikti, noteikti ierobežojumi, kā piemēram zaudējumi vai iespējamie zaudējumi, ko nevar sekt no valsts palīdzības līdzekļiem. Tad šie nosacījumi tika ievēroti NPS gadījumā, tad, kad tur tika realizēta šī piesardzīgā rekap pieeja. E, un noteikti bija jāizanalizē arī banku restruktūrizācijas e, plāns, un saskaņa ar valsts atbalsta noteikumiem. E, visi šie pasākumi, kas nodrošina bankai iespēju uh, atgriezties pie normālā darba un arī būtu nepieciešams šis sloga dalījums, kā jebkurā gadījumā, kad tiek sniegts valsts atbalsts, būtu jādala šis atbalsts arī starp investoriem. Ja būtu šie mazie investori vai privātie investori, tad eh, arī tie saņemtu kompensāciju pārdošanas gadījumā. Banko populāra gadījums ir atšķirīgs. SSM mehānisms secināja, ka banko populāra ir bankrota vai iespējama bankrota stāvoklī. Tātad šajā gadījumā nevarēja izmantot iepriekšējo principu, šo piesardzīgo rekapitalizāciju. Uh, un tāpēc banka tika pakļauta SRB principiem, un SRB lēma par noregulēm, par resolution. Un, lūk, tāda liela atšķirība starp šiem diviem gadījumiem SSM vērtējums par to, vai ir bankrots, vai arī draud bankrots attiecīgi institūcija. Attiecībā uz 2014. gada datiem jūs komentārs faktiski tika izmantoti daudz jaunāki dati un arī pēdējā komisijas dokumentā. Mēs par to rakstījām un arī joprojām esam gatavi atbildēt jums uz jūsu jautājumiem, sniedzot nepieciešamo informāciju. Paldies! Tālāk FDD vārdā uzdos jautājumu Kovin kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kā finansiālās stabilitātes komisārs, vai jūs varētu mums pasāstīt, kāpēc uh, Eiropas Savienība grib palielināt finanšu riskus. Te, um, nesen nav komisināts priešlikums euro klīringu vest ārā no Londonas visos gadījumos. Uh, vai šeit ir ilgspējīga attiestība? Šeit Londonā tiek strādāts ar 900 miljardiem atvesināto Uh, dokumentu, un ja būs šāda piespiedu relokācija, tad te būs augstas izmaksas un komplicitāte. Jūs teicāt, ka pēdējais uh, līdzeklis būs, bet kas tad tu, par to lēms? Eirozonu um, uzņēmumiem ir nepieciešama efektīva pieeja globāliem resursiem, tomēr komisijas priekšlikumā būs daudz lielāki izdevumi palielināsies par 77 miljardiem dolāru, un šos papildu izmaksas seks patērētāji un uzņēmumi, kas operē Eirozonā. Londona ir spējīga strādāt atvesinātiem dokumentiem, gan ASV, gan, gan nu, citās valstīs ir spējīgs veikt klīringa operācijas ar Ķīnas un Japānas naudu. Un um, arī, piemēram, ASV uzņēmumi ļoti apmierināti ar šādu situāciju, nevajadzētu draudēt ar kādu pārcelšanu vai reko um, relokāciju. Šeit um, nevajadzētu um, spekulēt ar izolācijas uh, tēmām. Un Spencer kungs uh, nosauc to par ekonomisko nacionālismu. Tas ir pret uh, pamatprincipiem un Skota Malio. Uh, teica, ka šī relokācijas prasība varētu ļoti masīvi ietekmēt pārožbēvu plūsmas. Uh, Sevdesi no ASV vadītājs ir teicis, ka šis solis mazina eh, riska kompensēšanas iespējas, ka šeit palielināsies riski un operatīvi sarežģītība. Ja jūs gribat rehabilitēt eiro, eh, eiro reputāciju kopumā, tad Komisijas protekcijas priekšlikumi ir solis uz atpakaļ. Šis solis no komisijas puses nav nopietnas un arī attiecībā uz eiro kā globālās rezerves naudu tas nav nopietni ņemams. Un tad jautājums ir šāds. Kas ir tik ļoti trausls Eiropas Savienībā, kas mm, tik ļoti baidās un izvēlas šo finansiālo geobloķēšanu? Un kāpēc Eiropas Savienība eh, tik ļoti baidās no tirgiem un liek patērētējiem izdarīt izvēles? Eh, paldies. Es tiešām lūdzu uzdot jautājumu neilgāk kā divas minūtes, dod vārdu komisāru kungam atbildē. Par šo tēmu, par šo CCP, centrāla darījuma starpnie priekšlikumu. Principā jau divas reizes es jau komentēju, stāstīju par eh, komisijas motivāciju, izsakot mūsu priekšlikumu, tāpēc man uh, īpaši nav ko piebilst, es nevaru vairs neko klāt piebilst. Ir priešlikums, tas ir izvērtēts, mēs jau stāstījām par to, kā mēs vērtējam finansiālos riskus. Kā mēs uh, redzam šo lēmumu pieņemšanu. Es varbūt atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem uh, pirmam kārtam. Kas pieņem šos lēmumus? Uh, skaidrs. Tas ir noteikts mūsu likumdošanas priekšlikumā. Pieņem lēmumu ESMA un ECB vai arī attiecīgā Nacionālā centrālā banka, Eirozonas gadījumā tā ir Eiropas centrālā banka, ECB, tad um, e, šīs organizācijas izsaka priekšlikumu un tad Eiropas komisija lemj, pamatojoties uz priekšlikumu, kas ir ienācies no iepriekš minētajām institūcijām. Otrkārt, Ir minēti ļoti daudz mm, dažādi dati, mm, cipari par potenciālo ietekmi. Jūs teicāt, efekts uz rezervi būs izmaksu dublēšanās. Mēs arī esam veikuši ietekmes izvērtējumu, un tajā ir redzams, ka rezervju palielināšanās būs no 8 līdz 12 procenti. Un te atkal Mēs šeit negribam ieviest tādu automātisku izvietošanas politiku. Eh, tas ir kaut kas tāds, eh, par ko varētu padomāt ESMA un ECB, kā pēdējā tāda līdzekļu variants eh, gadījumā, ja uzraudzība nesniedz pietiekam daudz aizsardzības mehānismu un nav iespējams pietiekami labi noregulēt finanšu riskus jā, tiešām ir daudz dažādi riski, jūs arī tos pieminējat, un koncentrācija rada noteiktus uh, riskus, un arī to nevar neņemt vērā. Un es gribētu tikai teikt, ka jēnai, kā ir, jēna ir saistīta ar lokācijas, ar izvietošanas politiku derivātu noteikšanu ziņā. Es uh, atvainojos, bet došu vārdu tālāk Anemānsa kungam. Runāšu Nīderlandijas valodā. I'll speak Dutch, if you don't mind. Um, ja, ik, ik zou willen aansluiten. Es gribēju papildināt Kabarnu kungu jautājumu. E, tiek runāts par kapitāla tirgu pārskatīšanu un e, ka viss ir e, jādara pēc iespējas ātri. Uh, lai gan mēs redzam, ka tagad eh, sāk notikt arī Brexits. Ja mēs runājam par šādu harmonizāciju Eiropas Savienībā, vai tā patiešām var būt veiksmīga? Un jāsaka, ka ir vairāk par septiņiem tūkstošiem uh, darbinieku, kas strādā Londonā tieši finanšu sektorā, un uh, ka arī Cityjā ir milzīgi liels apgrozījums. Kādēļ jūs kā kamos, komisija nevarētu padomāt uh, par tādu uh, kapitāla tirgus evolūcija, kas būtu vēl ātrāka, bet mums taču ir jāņem vērā arī, uh, ka norisinās jau uh, Brexit sarunas, un, protams, mums ir jāpielāgojas šim tempam. Paldies! Uh, well, uh, on uh, Brexit. Par Brexit sarunām. Jūs noteikti zinat, ka Brexit sarunas ir sākušās vakar. Tad uh, ir iezīmēti pirmie jautājumi par pilsoņu tiesībām. Tie būs Eiropas Savienības budžets, īrijas robeža, robeža ar īriju Un tā daļa no Brexit sarunām par nākotnes norēķiniem. Tas būs jau nākot, nākošo sarunu kārts jautājums, kad būs pietiekams progress sasniegts iepriekšējos jautājumos no Eiropas Savienības puses. Mums joprojām ir jāpadomā par to, kas notiks, kad Eiropas Savienības lielais, lielākais e, finanšu centrs e, tiks izvietots, būs izvietots ārpus Eiropas Savienības. Un arī mēs strādāsim balstoties uz šo pieņēmumu. Un tad tas fakts, ka Eiropas lielākais finanšu centrs būs izvirzījies ārpus EMIR ietvara, um, tad tas šo faktu nemainīs, un mums arī tas būs jāņem vērā. Un tā ir arī bāzes priekšlikumam, pie kura mēs strādājam. Tālāk no tautas partijas jautājums. Man arī divas minūtes priekšsēdētē. Saka Anumans kungs. Antu. Es saprotu, ka jūs neizslēdzat ka pēc tam, kad būs eh, norisinājušās Brexit sarunas, būs tomēr eh, citādākas eh, attiecības ar Londonu, varbūt to apskatīs kā kaut ko tādu, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Un vedot sarunas ar apvienoto karalisti, jūs domājat par iespēju Londonu tomēr paturēt kā tādu finanšu centru, padomājot par tādu elastīgāku koncepciju, nevis vienkārši prom un miers. Uh, well, uh, the uh, proposal, as you... Priekšlikums, par kur jūs runājat, šis priekšlikums neatiec specifiski tikai uz vienu dalību valsti. Tas ir priekšlikums, kas attiecas uz trešajām valstīm, trešo valstu CCP starpniekiem, un tas varētu ietekmēt eh, arī noteiktas eh, CP starpnieks ārpus eh, apvienotās karalistes šajā dubultā uzraudzības struktūrā. Tad mēs šo priekšlikumu neredzam tikai kā tādu priekšlikumu, kas attieksies tikai uz vienu dalību valsti. Un vēlreiz es gribētu atgādināt jums šī priekšlikuma galveno motivāciju. Šeit mēs negribam kontrolēt nekādus līdzlemšanas, ieskatot parlamentu viedokļus. Tālāk nākamais jautājums arī no tautas partijas. Paldies, Hokmāra kungs runā. Paldies komisāra kungam. Runājot par BRD un SRM pārskatu šo rangu hierarhiju, es gribēju pateikt, ka es arī gribēju šonadēļ rakstīt ziņojumu par šiem jautājumiem, tīpaši par šo ranžēšanu un eh, rekomendētu. Es, es komisiju izmantotu pātrināto procedūru, lai būtu ietu vienā solī ar padomi. Eh, šodien runājot par komisijas prezentāciju, es gribēju atgriezties pie kapitāla tirgus savienības jautājuma. Eh, šobrīd notiek lielas lietas tās viss saistīts ar Brexit sarunām. Un būtu ļoti interesanti dzirdēt no jums, kāds jūsuprāt, kāds jūs prāt ir viedoklis par Brexit un uh, kā tas uh, saistās ar iespējām attīstīt spēcīgu kapitāla savienību. Un ko jūs domājat par riskiem? finansiālās nestabilitātes riskiem, ja mēs šo sistēmu dalīsim, jo Londonas Cityja ir milzīga kalibra ziņā un ļoti grūti saprast, kā mēs iesim uz priekšu ar kapitāla tirku savienību, tieši tā kā mēs plānojām pirms eh, Brexit notikšanas. Ja jūs varētu varbūt pastāstīt vairāk šo jautājumu, būtu ļoti pateicīgs. Labi. Vispirms Liels paldies par šo precizējumu attiecībā uz kreditoru hierarhiju. Tiešām drīz par to ziņosim, jo arī padome ir piektuši šai paketes daļai par kreditoru hierarhiju un par ātro fast-track procedūru, ir arī parlamenta piekrišana principiāla, un tāpēc eh, viss ir gatavs, lai šo darbu pabeigtu jau šogad. Līdz ar to šis darbs, šis solis ļaus bankām izveidot pietiekam daudz līdzekļus, kas varētu kalpot kā buferu līdzekļi noteiktā laikā un vajadzības gadījumā. Tālāk atgriežoties pie jūsu jautājumu par Brexit ietekmi uz CMU tirgus savienību. Kā jau mēs esam teikuši, Brexits liks Um, mums veikt šo uzdevumu tādā vairāk izaicinošā uh, garā. Tad um, vajadzēs um, jo īpaši domāt par to, kā attīstīt uh, kapitālu tirgus visās 27 dalībvalstīs, kā stiprināt šo uh, kapitāla savienību, kapitāla tirku savienību, par to mēs rakstam arī vidusposma pārskatā. Mēs cenšamies pasveitrot mūsu ambiciozo vēlmi un mērķi pastiprināt uh, tātad darbu, lai nāktu klajā ar jaunām idejām daudzās jaunās jomās. Mēs uh, jebkurā gadījumā plānojam novērst šos iekšējos šķēršļus iekšā Eiropas Savienībā tādā veidā, lai uh, varētu palielināt šo mēroga efektu, lai uzņēmumi varētu izmantot pilnā potenciālā Eiropas vienotā tirgus priekšrocības. Diemžēl pagaidām šis potenciāls nav pilnībā izmantots. Paldies, jums vēl ir laiks papildus jautājumam vai komentāram. Obligāti to nav jāizmanto, saka priekšsēdētāji. Nākošais jautājums no SND grupas. Divi jautājumi, saka Santa kungs. Pirmkārt par finanšu pakalpojumiem, kas ir sektors, kas ļoti plaši paplašanās. Tas eh, arī atbalsta periferālo valstu ekonomikas, bet pēdējos gados eh, notika Luksemburgas un tāpat arī Panamas eh, dokumentu skandāli Viss notiek tādā pretrunīgā kontekstā par nelikumīgu līdzekļu legalizāciju, korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanu. Šie priekšlikumi par nodokļu maksāšanu un nodokļu konkurences mazināšanu, nu tas viss ir diezgan sarežģījies. Konkurence finanšu pakalpojumos kļūs arvien skarbāk, lai tiktu galā ar Brexit rezultātiem. Tāpat laikā sektors eh, ir ļoti svarīgs, lai Eiropas Savienība saglabātu savu konkurētspēju finanšu pakalpojumu sniedzējiem jābūt tik tiešām vislabākajā formā, lai varētu veikt savu darbu. Tiem ir jāatgūst sava leģitimitāte un respekts eh, attiecībā uz pilsoņiem un politisko vidu. Vai jūs neuzskatāt, ka mums nepieciešams kaut kāds eh, profesionālās un personīgās eh, un korporatīvās atbildības kodeks attiecībā uz finanšu pakalpojumiem? Vai tam nevajadzētu būt pašregulējošam, vai arī mm, to vajadzētu uzraudzīt kādai neatkarīgai institūcijai, tāpat arī kaut kādu uzraudzību nodrošinot Eiropas Savienības līmenī. Otrais punkts par apdrošināšanas sektoru. Apdrošināšanas eh, direktīva IDD, to jā, jāīsteno līdz 2018. gadam. Tur ir četri deleģētie akti, kas nosaka normas attiecībā uz produktu pārvaldību un uzraudzību, interešu konfliktiem un produktu atbilstību. Deleģētie akti ir saistoši dalību valstīm. Tie ir eh, jāievieš līdz eh, februāra beigām, un tie ir ārkārtīgi svarīgi uzņēmumiem. Tā kā komisija vēl nav apstiprinājusi šos četrus eh, delģētos aktus, tad šķiet, ka tie e, nestāsies spēkā līdz 17. gada oktobrim. Tas pastāja pārāk maz laika dalību valstīm līdz e, termiņam visu izdarīt. E, šī direktīva radīs lielas izmaiņas sektorā MVU it īpaši tās eh, īstenošanas laiktermiņš vienkārši nav reāls, un tas eh, neļaus ņemt vērā proporcionalitātes principu valstī kā Malta, kur pārstāvēs lielākā daļa apdrošināšanas starpnieku ir mazi vai mikro uzņēmumi. Tiem šīs izmaiņas eh, radīs lielu slogu. Vai komisija apzinās šo ļoti būtisko problēmu, vai tā varētu uh, apsvērt IDD ieviešanas uh, direktīvas īstenošanu? Paldies, ļoti blīvs jautājums. Jā, tik tiešām. Šķiet, ka te ir divi jautājumi. Viens bija par finanšu pakalpojumiem, otrs par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un otrs par IDD. Pirmkārtām sākšu ar pirmo jautājumu. Esam uzsākuši vairākas iniciatīvas, jūs jau piesaucāt dažas nodokļu maksāšanas jomā, kur mēs īstenojam OECD in iniciatīvu, lai cīnītos pret eroziju un peļņas pārnešanu. Un mēs virzīsimies arī tālāk šajā jomā, tātad vairāk darīsim nekā OECD līmenis nolēms un nāksim klajā ar ambiciozāku darba kārtību Eiropas Savienības līmenī. Mēs strādājam, virzam uz priekšu noteikumus pret naudas atmazgāšanu, piemēram, jautājumā par finanšu konsultantiem un starpniekiem. Tas jau ir pakļauts šiem naudas atmazgāšanas noteikumiem, naudas atmazgāšanas, pret naudas atmazgāšanas direktīvas ietvaros. Mēs plānojam arī tālākus soļus, kā stiprināt konsultantu un starpnieku atbildību agresīvas nodokļu plānošanas kontekstā. Šis priekšlikums nāks eh, pavisam drīz. Tā tad būs eh, likumdošanas iniciatīva, lai nodrošinātu eh, tādu informācijas atklāšanas režīmu nodokļu schēmām, mm, identificējot iztrūkstošos elementus, Eh, vēl dažas citas iniciatīvas, ko es te varētu pieminēt, ir priekšlikums par eh, valstu specifiskajiem ziņojumiem un eh, tāpat arī direktīva pret nelikumīgu līdzekļu legalizēšanu. Tātad darbs notiek, jau ir procesā un tāpat arī pastāvošais korporatīvais pārvaldības ietvars, kas arī dod zināmas garantijas, vismaz dažas garantijas. Uh, Un uh, mēs uh, redzam, tad jāstāsta, kā mēs to varēsim stiprināt tālāk. Runājot par jūsu jautājumu otro daļu. E, apdrošināšanas sadalīšanas direktīvas īstenošana. Likumdošanas aktiem, protams, ir jābūt pilnībā um, atbilstošiem direktīvai. Un tur var pielikt klāt tikai īstenošanas detaļas, un tur mēs nevaram šīs normas mainīt. Tagad esam procesā, sagatavojam šos delģētos aktus, palstoties uz tehnisko, tehniskajiem norādījumiem, ko mums Eiropa ir eh, sniegusi, un um, tātad šis sagatavošanās darbs iet uz priekšu, un mēs apstiprināsim delģētos aktus turpmākajās nedēļās, un cieši sadarbojamies ar dalību valstīm, lai varētu arī Eh, nodrošināt šo īstenošanas procesu. Tā tad daram visu iespējamo, lai deleģētais akts tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk, lai varētu nozarei dot eh, laiku sagatavoties. Tomēr uzskatām, ka tas būtu nepareizs signāls eh, atcelt, atlikt IDD mm, ieviešanu, divu gāru ieviešanas periods, par to tika lemts Eiropas Savienības likumdevēja vidu, un to ir eh, jārespektē. Tas ir ambiciozs mērķis, bet eh, joprojām reāli izpildāms. Jā, jo ir nepieciešama mm, aizsardzība saprātīgā laika termiņā, un esam gatavi cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu un dalībvalstīm lai veicinātu šo kontrols procesu un nodrošinātu iesaistītajām pusēm skaidrību pēc iespējas ātrāk. Paldies! Gribētu atgādināt deputātiem, ka mums ir apmēram desmit minūtes vēl palikušas, mums ir četri runātāji, tā ka lūdzu jautājumus neilgāk kā divas minūtes un lūdzu varbūt mazāk tēmu, lai mēs varētu ievērot šo piecu minūšu laiku. Gunār, jūs izcili ievērojāt laiku. Uh, Tātad skatīsimies, vai kāds var pārspēt Hokmar kungu. Paldies, centīšos runāt īsi divīs jautājumi. ASV administrācija virzīsies uz banku sektoru deregulāciju. Komisāra kungs, kā jūs uh, domājat, Eiropas Savienībai vajadzētu reaģēt? Jo mums ir nepieciešams stabils banku sektors, bet mums ir nepieciešams arī konkurējošs banku sektors globālā izteiksmē, tā ka šķiet, ka jums būs jātiek galā ar Amerikas izaicinājumu. Otrais jautājums. Banku sektora situācija Grieķijā, manuprāt, tā uzlabojas, bet eh, tā uzlabojas eh, lēnām, un mums nepieciešams dinamiskāks banku sektors, lai varētu finansēt ekonomiku un to attīstīt. Vai komisijai ir kādas idejas, priekšlikumi, vai jūs uzsāksiet kādu iniciatīvu, lai palīdzētu pātrināt šīs pozitīvās attīstības tendences Grieķijas banku sektorā? Paldies par šiem jautājumiem. Pirmām kārtām par nesenajiem notikumiem ASV Dodu Franku pārskatu. Kā jūs zinat, eh, šis pārskats ir nesen publicēts. Arī mēs to tagad izskatam. Un sakojam eh, notikumiem cieši. Protams, ka signāls, ko mēs sūtējam ASV varas iestādēm, ir tāds, ka mēs eh, sagaidam, ka tiks turpmāk arī nodrošināt pieturēšanās pie starptautiski pieņemtiem standartiem un noteikumiem, īpaši Bāzēlas komitejā pieņemtajai regulācijai, piemēram, eh, eh, dažādi koeficienti un eh, trading book, piemēram, kas ietilpst arī mūsu pakotnē, banku pakotnē, banku regulējuma pakotnē, ko komisārs nāca klajā novembrī. Bet, protams, jāskatās, kādi tālāk praktiski stoļi tiks sperti jo šobrīd tās ir rekomendācijas un mums jāraugās, kāda veida turpmākā darbība notiks administrācijā, kongresā un eh, arī senātā, kā tas viss potenciāli attīstīsies. Mēs šobrīd nezinām, kā tas viss virzīsies tādā ziņā, ka mēs nesaskatām problēmu ar Dodu Franku pārskatu kā tādu. Uh, Mēs arī esam prasījuši no savas puses pierādījums un pārskatām likumdošanu, piemērojot vairāk proporcionalitāti, veicot dažus eh, tādus fokusētus pielāgojumus, bet, protams, tas nedrīkst novest pie deregulācijas un mēs nedrīkstam atkāpties no starptautiski pieņemtiem standartiem. Otrais jautājums par eh, tendencēm banku sektorā Grieķijā. Arī lielais uh, problēma aizdevuma apjoms, jāsaka, ka tas daļēji ir bijis uh, elements Grieķijas atbalsta programmā, kā jūs zinat, programmas sākumā bija zināmi līdzekļi paredzēti, piešķirti banku rekapitalizācijai, ņemot vērā tās problēmas, kādas notika Grieķijas banku sektorā, un, protams, monitorings um, visam notiekošajam, un mēs redzam, ka bija nepieciešams atbalsts Grieķijas ekonomiskai atveseļošanai tādā plašākā izteiksmē, un tāpēc mums ir šis uh, izaugsmes un darba vietu plāns Grieķijai, ko esam ierosinājuši, izveidojuši 15. gadā, tad, eh, kad sākās pašreizējā programma Grieķijai, un, ja nemaidu, nemaldos pagājušajā nedēļā, mēs sniedzām arī pārskatu. Un par to visu tā tad, nu, divi gadi pagājušajā procesā, un mēs esam pārskatījuši, cik daudz atbalsts ir bijis un mobilizēts eh, Grieķijai šim plānam runājot par, piemēram, Eiropas Savienības fondu apsarpēšanu, tāpat arī par tehniskās palīdzības sniegšanu, par advancēto finansējumu, tā lai Grieķijai nebūtu likviditātes jautājumu, apsarpējot Eiropas Savienības fondus, tāpat arī nodrošināt arī esi fondu finansējumu. Mēs turpināsim arī strādāt un virzīt uz priekšu šo plānu izaugsmē un darba vietām Grieķijā, jo uh, Ir skaidrs, ka tas ir mūsu kopējs mērķis nodrošināt, ka Grieķijas ekonomika atgūstas, ka mēs varam veiksmīgi noslēgt programmu un arī nodrošināt, ka Grieķija veiksmīgi atgriežas uh, finanšu tirgos. Paldies! Uh, Jākos Olmēs, sakars no SND, paldies, priekšsēdētāji! Un uh, gluži paredzams laikam, ka turpināšu par jautājumiem par CCP par šiem centrāliem darījuma starpniekiem. Eh, un, jāsaka, gribu sveikt jūs ar šo komisijas priekšlikumu. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka ir uz risku balstīta pieeja, kas nemēģina uzminēt eh, rezultātu, bet uh, ir trešo pušu ekvivalents režīms paredzēts vai ekstrateritoriālais uzraudzības režīms vai arī uz atrašanās vietu balstīta politika. Tā tad atkarībā no pārvaldām ja ir riskiem. Es domāju, ka tā ir ļoti laba pieeja. Tāpat gribētu jūs sveikt par to, ka notiek pārēja no šīs uzraudzītāju koleģis, kolēģijas uz tādu uh, labāku pārvaldīšanas veidu šiem centrāliem darījuma starpniekiem, bet jūs, jāsaka, visu šo procesu varbūt neveicat pilnībā. Jā, mēs runājam, protams, par mūsu ārējām sēknēm, bet arī iekšējos pilotu pārvaldīšanu un, um, lai varētu mazināt šo sarežģītību. Un tāpēc jautājums ir tāds, kāpēc jūs negājāt tālāk? nodrošināt, lai lieliem centrālajiem darījuma starpniekiem mums būtu viens eh, vienots uzraugs, eh, kur ir ESMA un SSM. Un papildus tam, kā tad papildus garantija, jā, nu ir vēlme virzīties uz vienotu uzraugu un uh, pie tā strādājam arī mēs ar Keis Winburn, tad rodas atkal jautājums, vai mums vajadzētu virzīties uz vienotu noregulējumu iestādi, kas eh, tajā laikā tas arī tika ierosināts, bet, nu, man interesētu, kāds ir jūsu doma gājiņš šajā sakarībā. Paldies par šiem jautājumiem. Tātad, pirmām kārtām. Papildus eh, priekšlikumiem, kas eh, stiprina esmas mandātu Runājot par trešo valstu CCP, tātad centrāliem darījuma starpniekiem, jā, šis priekšlikums tik tiešām um, ir, un mēs to saskatām kā ļoti svarīgu uh, sadaļu. Ja mēs gribam, lai būtu uzraudzība, tad ir jābūt uh, skaidram uh, starpniekam no Eiropas Savienības puses, kas var sadarboties ar trešo valstu iestādēm un nodrošināt šo duālu uzraudzību. Tātad eh, no tā viedokļa gribētu teikt, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir šis priekšlikums eh, un ir jāstiprina esmas eh, attiecīgais mandāts. Jūs minējāt arī esmas mandāta stiprināšanu iekšēji. Jā, tik tiešām šobrīd mēs veicām Eiropas uzraudzības iestādes pārskatu un uh, rudenī varēsim uh, sniegt rezultātus. Tagad esam pabeiguši mm, konsultācijas, publiskās konsultācijas, esam saņēmuši vairāk kā 220 atbildes no dažādām iesaistītajām pusēm, un tik tiešām viens no mērķiem ir uh, stiprināt centralizētu lēmumu pieņemšanu šādas pilnvaras uzraudzības iestādēm, tā skaitā arī esmai. Mm, par esmu runāsim konkrētāk arī e, kopējās tirgus savienības pārskatā. Tas ir jautājums, ko mums ir jārisina, lai mēs nodrošinātu vienotu Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu, tāpat arī Eiropas uzraudzības prakses īstenošanu visā Eiropas Savienībā, tā lai mēs varētu panākt, ka noteikumi reāli tiek vienlīdzīgi piemērot visā Eiropas Savienībā un nenotiek kaut kāda, mm, teiksim, iešana pa īsāko ceļu, lai būtu mazāk stingra uzraudzība, lai tādā veidā piesaistītu mm, kaut kādas biznesa darbības. Jūs uzdevāt arī jautājumu par to, kāpēc mēs tūliņ neejam visu šo ceļu. jāsaka, ka ir ierobežojošie faktori, kurus mums ir jāņem vērā, un uh, ilgākā laika termiņā tas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu apsvērt. Pirmām kārtām nacionālās fiskālās atbildības pienākumi, un jau mēs redzam tādu, zinām, negribību no dalību valstīm lēmumu pieņemšanu saistībā ar tādiem lielām fiskāliem jautājumiem, tad to pilnībā izcelt ārpus uh, Eiropas Savienības dalību valsts atbildības. Un tradicionāli kompetentām iestādēm ir um, spēcīga loma lēmumu pieņemšanā, tā ka to nevar kaut kā tā mainīt vienkārši. Bet gadījumā, ja mums būs nepieciešams uh, stiprināt Eiropas uzraudzības iestādes, eh, nodrošinot arī uzraudzības konverģenci. Paldies! Un Baltskungs no tautas partijas pēdējais jautājums. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju uzdot jautājumus par eh, Banko Populāru un eh, es pārskatu un arī par BRRD vakar. Lī, kundze komitejā mums teica, ka Spānijas bankas gadījumā uh, Tātad 7. jūnijā notikušais demonstrē, ka uzraugiem nepieciešams lielāks pilnvars vismaz vāju kredītu un problēma aizdevumu jomā. Vai jūs šeit piekrītat Līkundze, vai mēs varam sagaidīt, ka komisija virzīsies šajā virzienā ar saviem priekšlikumiem nākotnē? Nākošais jautājums vēl viens. Banko populāra krīzes elements ir tas, ka tas rada tādas ļoti būtiskas šaubas par stresa testu kvalitāti. Kā ir iespējams, ka banka, kura ir uh, izgājusi stresa tekstus, testus, ka to paziņo, ka vai, burtiski mazāk kā pēc gada tā tiek paziņota kā bankrotam tuvu vai bankrotējoša, un pirms tam tā bija ļoti spēcīga, spēcīgs balsts Spānijas ekonomijā. Kas tad nav pareizi um, ar šo stresa testu? Kāds jūs viedoklis par BRD? Līkundze arī vakar teica, ka viņa kopā ar Lauslēgens kundzi ir informējusi komisiju par eh, grūtībām, ar kādām viņas saskārās, runājot par saulēcīgās reakcijas pasākumiem BRD ietvarā, un tas uh, uh, bija saistīts ar CRD un CRR. Runājot par BRD problēmu, ir tāda, ka pasākumi vienmēr notiek par āgru vai par vēlu. Nu, kā komisija uz to raugās? Paldies! Paldies par šiem jautājumiem. Tātad par pirmo jautājumu par MPL. Tas, protams, ir uh, tāds vispārīgāks jautājums, un tagad, kad mēs strādājam pie Eiropas uh, rīcības plāna MPL jomā, tad viens no darba virzieniem ir tieši uzraudzības uh, darbības. Un ir paredzēts par to runāt nākošā mēneša ekofinā. Un uh, konkrētāk tagad, kā jau es teicu savās ievada piezīmēs uzrunā, tagad pēc e, šī pirmā praktiski notikušā e, bankas noregulējuma gadījuma mums ir jāsanāk kopā un jāizvērtē, ko mēs no tā varam praktiski secināt, kādi tālāk soļi ir nepieciešami un tas attiecas arī uz interpretācijām priekšlikumiem SSM attiecībā uz MPL, tātad to mēs noteikti tagad novērtēsim jau pēc eh, šī noregulējuma fakta. Par stresa testiem, nu, nevaru īpaši tur komentēt, jo uh, jāatzīmē, ka Banko Populāra bija trešā sliktākā banka 2016. gadā veiktajā pārbaudē, un uh, saprotu, ka Līja Kundze vakar arī teica, kādi pasākumi tika veikti, arī pārbaudas uz vietas un uh, kapitāla piesaistīšana. Visbeidzot jautājums par uh, saulēcīgo intervenci. Uh, šīs saulēcīgās intervences mērķis, pilnvar mērķis ir stabilizēt banku grūtībās un novērst noregulējumu vai likvidāciju. Un tāpēc ir svarīgi, lai būtu šī savstarpējā sadarbība starp parastu sadarbību, normālu uzraudzību un saulēcīgu iejaukšanos. Tātad tam jābūt skaidru, un šīs uh, saulēcīgās intervences pilnvars ir pilnībā pieejams Eiropas Savienības noteikumu ietvarā. Tātad uh, Arī tā ir viena joma, kur mēs tagad strādājam kopā ar SSM un SRB, lai apsvērtu, kādā veidā šos noteikumus varētu uzlabot. Paldies! Un Pauls Tanks no SND. Thank you, Chair. Thank you, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Dombrovska kungs, ka esat ieradies pie mums. Kapitāla tirgus, tirgus savienība ir sākusi strādāt. Mēs tagad domājam, kādus soļus eh, turpmāk spērt, lai padarītu to vēl uh, ilgspējīgāku. Un izskatās, ka jūs esat eh, komisārs, kas patiešām ir ar entuziasmu ķeries klāt šai lietai, ir arī izveidota augsta līmeņa ekspertu grupa, un mēs, protams, arī vēlamies ar jums tā, tā ražīgi sastrādāties. Bet Es joprojām mēģinu izprast, kāds progress patiešām ir panākts un ko īsti var panākt tieši komisija. Vai varam sagaidīt arī kaut kādas vadlīnijas, domājot par esma eh, darbības principiem? Un, piemēram, Eh, finanšu informācijas atklāšanas darba grupa, komisija arī dos šeit kāds ieteikums, vai G20 tur iesaistīsies, vai jūs parūpēsieties, lai G20 izstrādā šīs, šos ieteikumus. Mums ir jāparūpēs, lai šie kriteriji patiešām stātos spēkā un sāktu darboties. ir arī domāts par jaunu likumdošanu. Pirmām kārtām pan-Eiropas uh, produkti, piemēram, pensiju fondi, pensiju schēmas, uh, tika arī uh, jauni uh, drošības kritēriji ieviesti, vai tie attieks, attieksies arī uz šiem pensiju fondiem, pensiju produktiem, vai Jūs esat domājuši, kā šos produktus un uh, kapitāla tirgu savienību kopumā padarīt ilgspējīgākus. Paldies! Paldies, paldies par jūsu uzdotajiem jautājumiem. Kā parūpēties, lai kapitāla tirgu savienība kļūtu ilgspējīgāka? Jāsaka, tā ir viena no komisijas prioritātēm, kas arī uh, savienības vidusposma pārskatā tika izcelta un arī augsta līmeņa darba grupa, protams, pie tā strādās arī visu nākamo gadu. Bet jau tagad ir sagatavots uh, vidusposma ziņojums un 18. Jūlijā norisināsies arī augsta līmeņa konference, lai par šīm atziņām diskutētu. Tālāk. Vadlīnijas par EASG. E es runāšu arī par formal definition, for example, of fiduciary duty in uh, EU uh, legislation. Arī runājot par starpniekiem un viņu pakalpojumiem, protams, ir jāievēro lojalitātes pienākums un piesardzīguma pienākums. Tas daļēji jau ir atrunāts Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu likumdošanā. Uh, Un vidusposma pārskatā mēs jau arī runājam par uh, sadarbību starp, piemēram, aktīvu turētājiem un aktīvu pārvaldniekiem, ka tur varētu iekļaut ESG, nu, ESG noteikumus. Ja runājam par EFSB. Uh, darba grupu un informācija, kas ir uh, saistīta ar klimatu pārmaiņām. Mēs esam uzskat, uzskatījuši, ka finanšu informācijas sniegšanas vadlīnijās tas būtu jāiekļauj un vadlīnijas mēs publicēsim vēlāk, lai pirms tam varētu iepazīties ar FSB darba grupas ziņojumiem. Runājot par paneiropas uh, individuālajām personīgajām pensiju schēmām, produktiem, mēs domājam lēmumu pieņemt jau pirms vasaras atvaļinājuma laika. Un mēs arī domājam, ka vajadzētu pārvaldniekiem un šo pakalpojumu operatoriem piedāvātajiem arī ESG faktors iekļaut kopējā produktu pakotnē. Uh, lai, e, protams, varētu to visu saskaņot ar e, kapitāla tirgu savienības likumdošanu. Paldies! E, viens kolēģis vēlējās uzdot brīvā mikrofona jautājumu, ja jums nekas nav iebilstams, komiskāra kungs, es kolēģim došu vārdu. Zavrinopoulos kungs, lūdzu. Es arī runāšu grieķu valodā. Dombrovska kungs, jūs pieminējāt Grieķiju un par um, memorandumu, uh, un īstenībā jāsaka, ka Grieķijas pilsoņiem ir jāmaksā par to augsta cena. Ir jābūt uh, patiešām investīcijām Grieķijā. Un jāsaka, tagad jau ir uzsākta ceturtā glābšanas procedūra. Jūs pieminējāt stabilitāti. Ko tad uh, stabilitāte nozīmē jums? Vai tas nozīmē 3,5% pārpalikumu un jāsaka, mē, mūsu pensijas un uh, algas jau ir samazinātas 16 reizes un uh, ir cilvēki, kas saņem vien 250 eiro mēnesī. Un lieli uzņēmumi ir cilvēkus bariem atlaiduši no darba. 15 tūkstoši cilvēku, kam bija uh, pastāvīgs darba līgums uh, mūsu pašvaldībā, viņiem arī nācās zaudēt darbu, nestoties uz to, ka tas bija darba līgums uz ilgu laiku. Ko tad jūs sagaidāt, ka mēs atbalstīsim šīs programmas? Paldies! Ja mēs runājam par trešo eh, palīdzības eh, programmu Grieķijai, tās mērķis bija atjaunot uh, ekonomisko izaugsmi valstī, lai parūpētos par ekonomikas atveseļošanos. Mēs tagad piedzīvojam tieši to. Mūsu prognozes liecina, ka Grieķijas ekonomiskā izaugsme būs mērāma uh, divos, ar 2,1% atzīmi šī gada laikā. Un jau drīzumā tā varēs sasniegt eh, vidējo Eiropas līmeni. Ekonomika turpina atveseļoties, bezdarbs samazinās un mēs esam arī pieredzējuši, ka finanšu stabilitāte ir atjaunota. Tādēļ ir svarīgi palikt uz šī iesāktā ceļa. Un arī otrās programmas eh, pārskats un secinājumi ir jāņem vērā. Un ir, protams, arī jāsagatavo Grieķija, lai tā varētu stabili atgriezties finanšu tirgos, lai tā varētu tā kārtīgi stāvēt uz savām kājām un lai tā vairs nevajadzētu finanšu palīdzības programmas no Eiropas Savienības. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Jāsaka, jūs bijāt arī ļoti pacietīgs atbildot uz visiem papildus jautājumiem, kas kolēģiem radās. Lielas paldies! Kolēģi, tagad mums ir uh, jāskatās, eh, kāds ir nākamais darba kārtības jautājums. Tas ir cīņa pret nevienlīdzību, lai radītu darba vietas un izaugsmi. Mūsu referenta ir Marijas Matijas. Lūdzu, mm, viņai tagad vārds. Būs ir o mais breve possível. Paldies, priekšsādātājs kundze. Centīšos būt pēc iespējas kodolīgāka. Tas ir atzinums. Un, protams, atzinumā ir ierobežots zīmju skaits. Pirmām kārtām mēs vēlamies veicināt izaugsmi un nodarbinātību, un eh, nodarbinātības komiteja ir atbildīgā komiteja par šo ziņojumu. Tādēļ man vajadzēja ievērot man atvēlēto zīmju skaitu šajā atzinumā. jāsaprot, eh, kas varētu būt svarīgi tieši mūsu komitejai. Mums ir jārunā par investīcijām. Protams, pastāv arī daudz nevienlīdzību, bet investīcijas ir eh, jāpaturprātā, tās ir ļoti svarīgas, gan uh, publiskas, gan privātas investīcijas, un tā var radīt arī darba vietas. Uh, Bezdarbs ir viens no galvenajiem nevienlīdzību cēloņiem, tādēļ vajadzētu saprast, vai ir arī kaut kādi eh, minimālie kritēriji, lai varētu garantēt kaut cik vienlīdzīgu um, dzīves līmeni dalību valstīs. Protams, ir eh, jācīnās pret um, trūkumiem sabiedrībā, jācīnās pret nevienlīdzību. Uh, Un, ja mēs varēsim beidzot tikt pāri šim publisko-privāto investīciju tabū, lai cīnītos pret nevienlīdzību, mēs varēsim patiešām virzīties ļoti tālu. Tas ir milzīgs izaicinājums arī politikai, tādēļ mums ir jāparūpējas, lai tiktu radīta investīcijām labvēlīga vide. Es arī mēģināju. Uh, pievērsties galvenokārt šiem abiem aspektiem savā atzinumā un ar prieku uzklausīšu kolēģu izteikums. Paldies! Tagad uzstāsīs ēnu referenti. Pirmais ir pieteicis Martu Čelo kungs. Lūdzu. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Balca kungs. Es gribēju uh, šodien izteikties ēnu referentam Artu Čelo kunga vārdā, bet viņš man uzticēja dalīties savās pārdomās, pārstāvot ETP grupu. Protams, liels paldies Marijai Maķiešai par uh, ieguldīto darbu. Jā, atzinums ir īs un kodolīgs, bet citreiz arī šajā lakonismā tieši slēpjas visas sāls. Uh, Lasot priekšlikumu, man uzreiz acīs iekrita tas, par kādu veidu nevienlīdzību mēs tieši runājam. Pēdējo mēnešu laikā esam pārliecinājušies, ka debetes par nevienlīdzību ir visai izplatītas manās acīs arī šīs debates kļūst aizvien uh, skaļākas un aktuālākas, un galu galā mums ir jāmēģina saprast, kā tad mēs izmērām, kā mēs sveram šo nevienlīdzību, kādus kritērijus izmantojam, lai to izvērtētu. Jā, bezdarbs ir viena no galvenajām problēmām, protams, tā tas allaž ir bijis bet mums vajadzētu arī izprast, kā tad radīt darba vietas, kas veicina to radīšanu. Vācijā ir tāds skaists teikums, tas, kas rada darba vietas, tas ir eh, sociāli, jā. Uh, Mēs to varētu noteikti paturēt prātā. Paldies Marijai par šo priekšlikumu, un mēs, protams, par to vēl arī turpināsim diskutēt. Katrā ziņā jautājums ir ļoti svarīgs, un uh, tādēļ arī vēlējos par to izteikties. Paldies! Paldies! Aivena kungs ir pieteicies SD grupas vārdā, viņa zālē gan nav. Tad Tremosas kungs, ā, viņa arī nav. Tad Ozoka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies Matijas kundzei par šo sagatavoto atzinumu versiju. Un es gribēju jums atgādināt, ka EKR mūsu grupa visai rezervēti attiecas pret šo atzinumu. Jā, jūs esat pareizi uh, konstatējusi, kādas ir galvenās grūtības mūsu sabiedrībā, pirmām kārtām jauniešu bezdarbs. Un ir arī tādas nelabvēlīgas nodarbinātības formas, visi šie uh, īsie līgumi, eh, dažādi darba līgumu veidi, nestabilas darba vietas. Jādomā, protams, arī par um, arotbiedrībām, kas aizstāv darba ņēmē tiesības. Tas viss, protams, ir pareizi un pamatoti, bet tajā daļā, kur jūs nākat priekšā ar risinājumiem, vienīgais risinājums principā ir komisijas kompetenču paplašināšana sociālās politikas jomā. Jaunā direktīva par uh, uh, grūtniecības atvaļinājumu, par bērnu kopšanas atvaļinājumu, direktīvas par darba uh, noteikumiem. Šķiet, tas viss uh, pirmajā acu uh, uzmetienā liekas uh, kaut kas noderīgs, bet ar to iepazīstoties pamatīgāk jau sāk rasties šaubas, vai tie patiešām ir paši efektīvākie. Um, uh, instrumenti, ko izmantot, vai patiešām tas varēs būt veiksmīgāk nekā dalību valstu rīcībā esošie instrumenti, jo dalību valstis taču ir tās, kas savus problēmas pārzina vislabāk, tādēļ es apšaubu, ka komisijas pilnvaru paplašināšana būtu tas labākais ceļš, pa kuru iet, un jāsaka, ka Polijā ir ļoti plašas programmas, uh, um, arī ģimeņu atbalsta programmas, kas ir mērķētas, lai uzlabotu ģimeņu materiālo stāvokli un parūpētos par sociālo iekļaušanu. Vai patiešām šeit ir nepieciešami kaut kādi Eiropas līmenī koordinēti instrumenti? Es patiešām šaubos. Atzinumā tāpat ir atzīts, ka Eiropas pusgads nav bijis pietiekami veiksmīgs, lai panāktu uh, līdztiesīgas iespējas Eiropā. Nu kādēļ tad vajag vēl vairāk pilnvaru Eiropas komisijai un vēl vairāk harmonizācijas? Un jāsaka, ka arī pilotu programmas nav e, nesušas e, cerētos augļus. Es e, ceru, ka manas grupas paustā skepse arī šajā atzinumā tiks atspoguļota. Paldies! Es neredzu nevienu no Alde grupas zālē. Ir kāds ieradies? Nē. Tad nākamais. Sven? Just uh, greetings from our shadow, Philip Lamberts. Lamberta kungs, ne, es atvainojos priekšsēdētājs kundze, es šodien aizstāju mūsu priekšsēdētāju. Es gribētu teikt, ka visumā mēs atzinumā atbalstām, saka Gīgolda kungs, un es gan nevaru piekrist uh, tam, ka viss, kas rada darba vietas, ir sociāls pasākums, nu jāsaka, ka tad jau arī verdzība atbilstu šai definīcijai. Un lūdzu, neizmantosim pārāk bieži šo jau tā nodrilēto sauklu Vācijā. Mums katrā ziņā vajadzētu runāt par mūsu kompetencēm, un daudzi no jautājumiem, kas parādās šajā atzinumā, nav mūsu komitejas kompetencēs. Ja mēs runājam par Ample ziņojumu, kas tad no tā attiecas uz mums pirmām kārtām? Cīņa pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no tās, kā arī mums ir jārūpējas, lai būtu pietiekami eh, labas investīcijas un jāsamazina nevienlīdzība. Tālāk Ja mēs runājam par uh, ienākumu godīgu sadalījumu, ir bagātāki cilvēkam ir vairāk naudas, ko viņi var ieguldīt finanšu tirgos, un tas arī var, protams, radīt finansiālu nestabilitāti. Tādēļ ir e, šāda saikne, e, kas ir ļoti skaidri saredzama starp e, nevienlīdzību un finanšu sektoru. Mēs arī runājām par konkurētspējas politiku, un, protams, ka tā var spēlēt nozīmīgu lomu, lai samazinātu, pazeminātu cenu līmeni un parūpēties par jūsu naudas lielāku vērtību Es līdz ar to domāju, ka būtu prātīgi eh, sagatavot tādus grozījumus, kas šo atzinumu padarītu atbilstošāk mūsu komitejas kompetencēm. Paldies! Paldies! Tagad eh, neviens cits vairs nav lūdzis vārdu, došu vārdu atzinumu autorei, lai viņa eh, veiktu apkopojumu. Paldies! Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās, un tagad mēģināšu tā lakoniski apkopot dzirdētās domas. Tas, ko teica Burkhards par eh, nevienlīdzību un kāda tā izskatās, es jau to pašā sākumā izskaidroju. Ja jūs strādājat pie atzinuma, un visi, kas to jau savā mūžā reiz ir darījuši, zina, ka jums ir ierobežots zīmju skaits, ko izmantot tajā. Tādēļ es arī nevarēju pārāk izplūst eh, šajā darbā. Es mēģināju runāt par nodarbinātību, par piekļuvi valsts uh, pakalpojumiem, vispārīgas intereses pakalpojumiem. Protams, ka visu, uh, kas ir svarīgi, es nevarēju minēt šajā atzīmumā. Un tagad atbildot kolēģim no EKR grupas. Tas jau nav mans ziņojums. Kolēģis Lopes ir to sagatavojis nodarbinātības komitejā. Es rakstīju tikai atzinumu. Un tur vispār nekādas pilotu programmas eh, un jaunas direktīvas eh, par māšu aizsardzību nav pieminētas. Un tad jums vajadzētu griezties pie atbildīgās komitejas referenta. Man vajadzēja rakstīt atzinumu, es, protams, ar lielu interesi ieklausījos jūsu teiktajā. Bet eh, jāsaka, ka mana spalva jūsu teikto nav pierakstījusi runājiet ar Lopesa kungu tādā gadījumā. Protams, es varu atbalstīt Gīgauda kunga teikto, bet man bija iespējas runāt tikai par vienu jautājumu. Jā, investīcijas ir ļoti būtiskas un, protams, arī izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, krāpniecība šajā jomā tas viss rada uh, nevienlīdzību sabiedrībā, tāpat kā uh, nevienlīdzīgas ienākums sadalījums, bet uh, jāsaka, es patiešām ņēmu vērā to, cik zīmi man ir atvēlēts un centos strādāt pēc labākās sirdsapziņas. Paldies, paldies, Mārisa, paldies, ka bijāt tik lakoniska un pirms tagad atkal atdot grožus mūsu priekšsēdētājam. Es gribēju tikai pateikt, ka Mana kolēģe Braisa skundze nākam nedēļ veiks savu darbu uh, manā birojā, un es gribēju tikai viņu šodien sveikt un godināt. Paldies, es ceru, ka jūs man pievienosties. Paldies, un ka tagad Fērberkungs teica, es bū, pilnīgi tagad nezināšu, ko darīt. So we are continuing our... Turpināsim mūsu sanāksmi. Un Lambert kungs eh, grib kaut ko teikt. Priekšsēdētāja kungs, es aizmirsu savu balsošanas kartīti. Es gribēju jūs informēt, eh, ka kāds man nes šo kartīti, bet no sākuma es eh, tad nevarēšu balsot ar kartīti. tad jūsu balsošanas kartīte tiek jums nesta, un tas ir labi, un tas ir galvenais. Mums ir arī lūgums no Viegas kunga. Viņš lūdz, vai mēs nevarētu Viegas eh, kunga ziņojumu izskatīt vispirms, jo viņam jāskrien ir uz lidostu. Vai jūs piekrītat, eh, iebildumu nav? Eh, vai visiem ir balsošanas kartītes? Mēs sāksim Balsot, vispirms balsosim par Viegas kunga ziņojumu. Tad e, vispirms pārbaudīsim balsošanu. Vai visiem, izmot Lambert kungu, ir balsošanas kartītes, pārbaudīsim balsošanas e, tehnikas darbību. joprojām pārbaudām balsošanas iekārts, pārbaudām, vai zaļajiem nav pārāk daudz cilvēku, kas nobalsojuši, bet eh, šī testa rezultāts ir visai apmierinošs, un tad mēs eh, sāksim balsot par atzinumu projektu. Politikas nostāds attiecībā uz ienākumu minimumu, instruments nabadzības novēršanai. Mēs sākam ar pirmo kompromisu, kas par pret atturs pieņemts eh, tālāk 74. Eh, grozījums, kas par pret. Šķiet, ka ir nepieciešams pārbaudīt 74. grozījums. Eh, pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts 75. grozījums, kas pār 23 pret 21 bija. Es tikai skatos uz rezultātu. Es nekādā veidā neietekmēju šo mašīnu balsošanas aparātu. Arī nākamā reize parādīsim uz ekrāna. 75. grozījums, kas par pret atturs. Atkal tas pats vairākums pieņemts 76. kas par pret atturs. Pieņemts 77. grozījums, kas par pret pret atturs pieņemts. Es izlasīju Francijas laikrakstos e, kādu atsauc par ministri, bet 78. kas par pret. Es atvainojos, bet vajadzēs pārbaudīt 78. grozījumu, kas par. Sāksim balsot. Beidzam balsot pieņemts. E, I kompromiss, kas par pret atturs pieņemts. 90. grozījums, kas par pret atturs noraidīts. 91. kas par pret mums ir jāparbauda. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Viena balss ir vairāk ar mīnus. 92. kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. 93. par. Pret. Atturs noraidīts. Gribat pārbaudīt 93. Pārbaudam lūdzu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 94. kas par pret atturs. Tas pats vairākums pieņemts 95. kas par pret atturs. Tas mums ir jāpārbauda. 95. grozījums pārbaudam, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Es skaidrs, ka pieņemts. 97. grozījums, kas par? Pret. Atturs. Noraidīts. Kompromiss J, kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums numur 107, kas par? Pret noraidīts. 108. grozījums, kas par pret atturs. Tagad ir jāpārbauda. Sākam balsot par 108. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss K, kas par pret atturs. Pieņemts grozījums 120. kas par pret atturs noraidīts 121. kas par pret atturs noraidīts 122. kas par pret atturs. Ko dara sociālas un demokrātu grupa? Pārbaudīsim 122. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un ir pieņemts. 124. kas par pret atturs noraidīts. 125. kas par pret atturs noraidīts. Kompromiss L, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss M, kas par pret atturs pieņemts. Grozījums numur 143, kas par pret atturs. Šeit ir noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski par 143. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Labi, kam pārbaudījām, tad noraidīts, bet vienāds 145. kas par pret atturs noraidīts 146, kas par pret atturs. Šķiet, ka pieņemts, bet eh, pārbaudīsim 146. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. kas par pret atturs noraidīts 148. kas par pret atturs noraidīts. 149. ir atsaukts. 150. kas par pret atturs noraidīts. 151. kas par pret atturs noraidīts. 152. kas par pret atturs Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par 152. grozījumu, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 153. kas par pret atturs noraidīts. 154. kas par pret atturs pieņemts. 155. kas par pret pret atturs pieņemts. Kompromiss N, kas par pret atturs pieņemts. Tālāk kompromiss A, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss B, kas par pret atturs pieņemts grozījums sastais, kas par pret atturs pieņemts un kompromiss C, kas par pret atturs pieņemts. 20. grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 21. kas par pret atturs noraidīts. 22. par pret atturs atturs noraidīts, 23. pār pret atturs. Tas mums ir jāpārbauda. Balsojam par 23. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Divdesmit ceturtais, kas par pret atturs pieņemts. Kompromiss D, kas par pret atturs pieņemts. 33. grozījums, kas par pret atturs noraidīts. 34. kas par pret noraidīts. E, kas par pret atturs pieņemts grozījums 42, kas pār pret atturs nu, raidīts 43, kas pār pret. Tas mums ir jāpārbauda. 43. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 44. grozījums, kas pār pret atturs noraidīts, 45. pār pret atturs noraidīts, 47. pār pret atturs noraidīts, 48. pār pret atturs noraidīts, 49. pār pret atturs noraidīts, 50. kas par pret atturs noraidīts noraidīt. Pārbaudām 50, to sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Ir pieņemts, pieņemts. 52, kas pār, pret, atturs, pieņemts, 53 pār, pret, atturs, pieņemts, 54, kas pār, pret, atturs, noraidīts 56 par, pret, atturs, noraidīts 57 par, pret, atturs, pieņemts. 57. tomēr pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 58. kas par pret atturs. Atkal tas pats vairākums ir pieņemts. 59. par, par pret atturs. Pieņemts 60. par pret atturs. Tas mums būtu jāpārbauda. 60. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar vienādu balsu skaitu par un pret. F kompromiss, kas par, pret, atturs, pieņemts. Kompromiss G, kas par, pret, atturs, pieņemts. Un tagad beigu balsojums. Tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts un apsveicam mūsu referentu. Ļoti ceram, ka jūs paspēsiet vēl uz jūsu lidmašīnu. Līdz ar to mēs atgriežamies nedaudz atpakaļ mūsu darba kārtībā un mums ir balsojums eh, par eh, ziņojumu projektu virzību uz Eiropas satvara attiecībā uz saktējām obligācijām. Kompromiss A, kas pār pret atturs eh, pieņemts. Kompromiss B pār pret atturs pieņemts. Grozījums numur 31, kas pār pret atturs noraidīts. Kompromiss C pār pret atturs pieņemts Kompromiss D pār pret atturs pieņemts. Kompromiss E, kas par ir tik daudz dažādas versijas balsošanas sarakstiem. Uh, bet saņēma informāciju, ka 63. ir atsaukts. Tas bija jūsu kolēģi. Un tad 74. grozījums ir papildinājums D kompromisam, kas pār 74 pret atturs pieņemts. Un tagad varam balsot par kompromisu E. E kompromiss, kas pār pret atturs pieņemts. Kompromiss F. Un Lūdzu, balsojiet uzmanīgi. Priekšsēdētājs saka, ka vispirms mums jābalso ir par F bis. Grūtāk, kāpēc, bet priekšsēdētājs saka, un tas ir pareizi, sākam balsot par F bis, kas par pret atturs pieņemts. Un tad par F nav jābalso. Tālāk kompromisa G, kas par pret Pretaturs pieņemts. Tad ir citāti, kas par pretaturs pieņemts. Apsvērumi. Pirmais kompromiss, kas par pretaturs pieņemts. Atsevišķi balsojums par piekto grozījumu, kas pār Es un D grupa lūdzu, um, kas var pret autors noraidīts. Tas bija jauks vingrinājums. Un tagad mums ir beigu balsojums. Tas ir personāla balsojums, kā jau vieras. Sākam balsot par šo Lukas kunga ziņojumu. Sākam balsot, vai visi ir balsojuši, tad beidzam balsot. 43 ir pār, tātad pieņemts ir šis ziņojums. Mēs sveicam referentu par padarīto darbu, un mēs ļoti ceram, ka komisija, pēc tam, kad tas tiks apsargāts slēgts, arī izpildīs visu savus uzdevumus. Līdz ar to balsošanas laiks ir beidzies. Un nākamais punkts mūsu darba kārtība ir pildot aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude. AFL otrais līmenis Par to mums jāstāsta, jārunā šodien. Mūsu referents Pablo ir mūs atstājis. Un tāpēc man ir jābūt par referentu. Un tas ir 31. Eh, rūpīgās pārbaudas periods. Mēs pārbaudot deleģētos aktus, kontrolējam. Uh, Un uh, šodien mēs runāsim par trim jautājumiem. Un mēs ļoti ceram, ka būs kāds, kas uh, būs gatavs uh, arī uzklausīt mūsu ar 67. pāns 6. punktu Eiropas uh, iestāde savus tehniskos standartus ir, ir publicējis pagājušajā gadu jūlijā, tad ir seši grozījumi šajā tekstā. Un visi šie grozījumi ir ar nolūku uh, pasvītrot atdalīšanas un neatkarības prasības. 16. februārī Eva rakstīs atzinumu par grozījumiem. Eva piekrīt ņemt vērā trīs grozījumus un nepiekrīt arī pieņemt citus trīs attiecībā uz kāršu apstrādi un apstrādes institūcijām. Uzskata um, ka šeit nav nepieciešama pēc likuma at, funkciju atdalīšana, un šodien mēs esam uh, gatavi runāt par trim punktiem. Vispirms par atkāpi no neatkarības prasībām attiecībā uz inovāciju departamentu, otrkārt informāciju par darbinieku plānu un pabalstu kārtību, kas varētu attiekties uz visiem darbiniekiem, kas darbojas funkcionāli dalītās vienībās. Un, uh, ter, nosacījumu, kas attiecas uz vienām un tām pašām personām, kas ieņem vadošas amats kādā pārvaldības organizācijā. Iepriekšējā situācijā mums bijis dokuments arī, ko izplatījām ekonu locekļiem. Ļoti labi, ka šis dokuments ir izplatīts. Es gribētu sveikt Mariju Valences kundzi no e, konkurences ģenerāldirektorēta un arī Dirku Habriku no Eiropas banku iestādes Viņš ir patērēt aizsardzības un finanšu inovācijas departamenta vadītājs. Es gribētu viņam vai viņiem dot vārdu īsam ievadam. Eh, parasti mēs dodam piecas minūtes. Un pēc tam mums eh, būs jādod runa, gan vie, eh, vārds gan referentiem, gan ēnu referentiem un jautājumiem atbildēm. Sākšu ar komisiju, došu vārdu komisijai vispirms. Lūdzu, Valences kundze, jums vārds. Lielas paldies! Es varbūt pārāk detalizēti nerunāšu. Jūs jau esat eh, šo eh, dokumentu mm, izdalījuši neatkarības prasība. Tas ir eh, interchange regulā mm, prasīts un regulēts. Uh, Tas ir pasākums, eh, lai iedalītu, ventilētu, integrētu karšu maksājumu schēmas un apstrādes eh, struktūras. Es gribētu mm, tiešām runāt par šī tehniskā standarta mērķi. Šeit eh, ir doma mm, sekta vertikāls struktūras. Jums ir jāņem vērā arī, ka attiecībā uz šiem principiem, kas regulē eh, karšu schēmu un apstrādātāju atdalīšanu, tas nav nekas jauns jau esošajā situācijā Eiropas Savienībā lielākā daļa eh, šādu struktūru tā 28 no 31 jau mm, piemēro šo atdalīšanas principu, un ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam kvantificēt to, kas notiek jau šobrīd Eiropas e, industrijas kontekstā. No otras puses, starptautiskie spēlētāji kā Visa un Mastercard, e, viņi vēl nepiemēro šo atdalīšanu, nu, tāpēc mūsu ierosinājums ir likvidēt šo e, konkurences kropļojumu, kas rodas dēļ starptautiskiem dalībniekiem, kas operē Eiropas tirgu. Tie ir mani pirmie komentāri, un tagad esmu gatava arī specifiskāk runāt par trim grozījumiem, eh, kur mums ir eh, viedokļa atšķirība ar ēba. Un eh, jums, protams, jāņem vērā, ka mums ir arī lieliska sadarbība ar ēbu. Īsnībā šeit ir tikai tādi ļoti nelieli punkti, kur mums ir nelielas viedokļa atšķirības. Kopējais faktors visos trijos problemātiskos punktos ir mm, tas, ka uh, šeit ir sniegta eh, atkāpes iespēja tāda, kas nav paredzēta pirmā līmeņa regulējumā. Eh, tātad interchange regula ir ļoti skaidra savā neatkarības prasībā attiecībā uz grāmatvedības organizāciju un lemjošo organizāciju un neparedz nekādas atkāpes. Un tāpēc eh, EBA ir norādījusi uz atbalstu citās direktīvās, piemēram, tā kā uh, Eh, Rifit, bet par to mēs runāsim vēl nedaudz vēlāk. Un tur šī atkāpe ir atļauta pirmajā līmenī, un otrajā līmenī tā netiek eh, saglabāta. Tātad mēs šeit gribam saglabāt savu prerogatīvu un eh, ka, gribam ierobežot šīs atkāpes. Runāt par šiem trim problemātiskajiem punktiem. Vispirms, pirmais saistīts ar 10. pantu trešo punktu. Un, par personāla neatkarību jaunu risinājumu attīstības gadījumā. EBA piedāvā šeit atkāpi, un tā ir atkāpe tāda, kas paredzētu šo atkāpi no neatkarīguma principa tieši inovācijas nolūkos. Un šeit ir galvenā doma šāda ka tas varētu nonākt mm, pie nevienlīdzīgas konkurentās pozīcijas lielākajiem dalībniekiem. Turpināt šo loģiku, mēs redzam, ka tas varētu atbalstīt vertikāli integrētas E, struktūras un varētu sniegt tieši atbalstu nepamatotu vertikāli etnikrētajām lielajām schēmām, tieši tādām kā vīza un mastercard. Tāpēc mēs esam ļoti, ļoti uzmanīgi attiecībā uz šo atkāpi, un turklāt e, to neparedz arī pirmā līmeņa regulējums. Runājot par starptautisko konkurenci, arī šeit mēs neuzskatām, ka citi uh, spēlētāji pasaulē arī pieņem šādu inovāciju, negribēs, lai būtu dota šāda labvēlīgāka situācija atkāpē par inovāciju, jo visi uh, Eiropas Savienības spēlētāji spēlē pēc vienādiem spēles noteikumiem, un agrāk mēs jau teicām, ka mēs gribējām aptvert ar savu darbību arī lielo spēlētājs kā vīzu masterka. Otrs jautājums, 11. vārds, trešais punkts, personāla iespēja piedalīties. Um, ieguvumu dalīšanas um, sistēmās. Un šeit mums tāds ir funda, fundamentāls jautājums par to, kā tas saskana ar pirmā līmeņa uh, regulējumu. Pirmajā regulējumā ir paredzēta pilnīga neatkarība, un tur arī nav paredzēts nekāds atkāps, un tāpēc mēs uzskatām, ka ja mēs ieviesīsim šeit atkāps iespēju, tad piedāvātā atkāpe radīs stimulus personālam, kas strādā noteiktā vienā biznesa daļā, Un tad e, šie privileģētie saņems šo preferenciālo situāciju, un tas ir ļoti svarīgi mūsu prāt. E, mums noteikti pieredze arī par funkcionālo atdalīšanu, piemēram, gāzes telekom sektoru, kur jau šī funkcionālā e, sadalīšana arī akciju plāniem, darbiniekiem, un šajos citos uzņēmumos vai nozarēs bija vieglāk šo akciju plānu realizēt, nebija komplikācijas novērots. Un tad piedāvātā atkāpe turklāt eh, ir pretrunā aizliegumam, eh, kas ir paredzēts 11.3, 11.2 tekstā, atsaucos uz regu, regulācijas standartiem. Un tur nav iespēja paredzēt tiešas saiknes ar atalgojumu, uh, kādā citā daļā šajā uzņēmuma struktūrā. Tātad piedāvājums no jau puses radīs pretrunu arī šādā ziņā. Un visbeidzot 61. pants par pārvaldības struktūru neatkarību. Šeit ir direktora amatu piedāvātais skaits, ko varētu izmantot kopīgi. Mēs uzskatām, ka šeit skait, skaitliskais ierobežojums ir tāds nejaušs. Eh, tam nav nozīmes, tieši skaitliskais teiksmē šeit ir drīzāk jābūt kādiem objektīvām kritērijiem. Un visbeidzot eh, par mm, funkcionālo vai juridisko vai tiesisko mm, atdalīšanu, sadalīšanu. Mēs visos eh, priekšlikumos runājam tikai par funkcionālo, mēs neko nerunājam par legālo, jo tas nav paredzēts pirmā līmenī jo mm, legālā dalīšanas principā tur ir paredzēts veidot arī atsevišķas juridiskas vienības, un e, tas liktu mums veidot atsevišķas struktūras. Mēs runājam par dažāda veida struktūrām, ko varētu veidot nodalīti, bet par legālo vai juridisko dalīšanu mēs ne, nekur ne, neko nerunājam. Paldies! Paldies, un tagad Haubrik kungam no EBA vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamo priekšsādātāju komitejas locekli, paldies par šo iespēju izskaidrot mūsu loģiku šajā atzinumā. Es pirmām kārtām gribētu uh, piekrist uh, komisijas kolēģis teiktajai Mums ir trīs uh, atlikušie jautājumi. Tātad um, viedokļa atšķirības ar komisiju, bet sadarbība ir bijusi ļoti laba pēdējo 12-18 mēnešu laikā. Esam izstrādājuši šo kuknīto RTS, tātad regulējušos tehniskos standārtus. Un tagad aplūkosim tad šos trīs grozījumus, ko komisija ir ierosinājusi un uh, kur mēs nepiekrītam. Tātad sākšu ar. Uh, komisijas priekšlikumu lai būtu šī karša schēma un uh, nenotiek uh, kaut kāda kopīga peļņas uh, dalīšanas schēma. Nu, un lielākām struktūrām ir īpaši, ņemot vērā, ka tām ir pieeja dažādākiem un iekšējiem resursiem, inovācijām. Un problēma vēl kļūst smagāk starptautiski operētās schēmās Eh, kuras var izmantot resursus eh, ārpus Eiropas Savienības. Bet, eh, kur interchange regula neatiecās. Un EBA gribētu ienest atpakaļ šo komisijas svītroto paragrāfu, bet mēs piekrītam komisijas paustajām bažām un tāpēc arī gribam ierosināt paskaidrot šo saikni ar tām struktūrām, kas saistās ar 12. pantu. Tātad šis noteikums neatklāt konfidenciālu informāciju. Par grozījumu, par eh, vispārējo guvumu izmantošanu, kārtību. 11.3 pants ir tas, eh, komisija uzskata, ka tas ir neatbilstoši algojuma ietvariem. Uh, komisijas kolēģi jau skaidroja šeit um, viņu loģiku. Mēs uzskatām, ka runātājs atvainojas, pazaudēja lapu, tātad runāšu par nākamo grozījumu tikmēr komisijas ierosinājums pārstrādāt uh, objektīvos kritērijus. Te mēs nepiekrītam komisijai, jo uh, ETS jau ietver šīs prasības, un tas attiecīgi jau ir iekļauts tajā paragrāfā, ko komisijā cim svītrot. Ņemot vērā komisijas, nu pat teikto, par RTS, ka tas rada tādu kā izņēmumu pirmā līmeņa teksta, mūsu atkāpē no pirmā līmeņa teksta. Mēs tā neuzskatām. Mēs gribam nodrošināt, lai mēs eh, pieturamies eh, pie likumdošanas robežām, eh, jo mēs izstrādājam galu galā tiesību aktu. Neatkarīgums būtu jādefinē pirmā līmeņa tekstā, un šajā gadījumā tas tā nav. Tātad RTS un EBA ir jādefinē šajā gadījumā, ko nozīmē šis neatkarīgums. Un to mēs arī esam darījuši. Un uh, neuzskatām, ka tāpēc šeit būtu nepieciešama šī atkāpa. Paldies. Thank you. Okay, thank you very much. Paldies. Un tagad vārds referentam un runāšu tagad savā dzimtajā valodā. Themen beschäftigen un ich will zu all Mēs runājām par trim jautājumiem, un es gribētu komentēt visus. Ja mēs runājam par personāla neatkarīgumu, uh, un EBA piedāvā eh, patiešām um, ievērot atkāpes, ņemot vērā arī uh, attīstības un izpētes nodaļu, tas uh, varētu varbūt uh, ietekmēt arī citas uh, institūcijas. Jāsaka, ka izpētes izdevumi ir arī ļoti lielā mērā atkarīgi no, uzdevuma, no uzņēmuma izmēriem, jo lielāks uzņēmums, jo lielāks finansējums tiek atpētēts izpētēji un jo lielāka produktivitāte šajā jomā. Uh, Komisija teica, ka tagad tirgū dominē divi lieli uzņēmumi, kam šāds nodalījums būtu pa zobam. Un, protams, jādomā arī par uh, izpētes aktivitātēm ārpus Eiropas Savienības. Ja mēs vēlamies, lai būtu vairāk inovāciju, arī runājot par maksājumu plūsmu, ir nepieciešami tādi pasākumi, kas veicina izpēti. Tādēļ gribēju pavaicāt jautājumu konkurētspējas ģenerāla direkcijai, vai šāda jūsu plānota nodalīšana tieši nenovestu pie tā, ka šādas aktivitātes vairāk attīstītos ārpus Eiropas Savienības. Ja mēs runājam par atlīdzības programmām, EBA šeit piedāvāja tādas programmas darbiniekiem. ir e, jāņem vērā tāda struktūras ieviešana, kas varētu izslēgt interešu konfliktus. Komisija to ir noraidījusi. Ja mēs runājam par nodalītiem darījumiem, īstenībā te, tiek runāts tik un tā par vienu un to pašu uzņēmumu. Mēs nerunājam par tādu uzņēmuma mākslīgu dalīšanu, mēs runājam vienkārši par organizatorisko nodalījumu. Vai komisija varētu padomāt arī par citiem mehānismiem, lai varētu izvairīties no interešu konfliktiem, neradot milzīgu administratīvo slogu? Tāds ir mans jautājums, ko gribēju uzdot komisijai. Un visu beidzot, ja mēs runājam par uzņēmumu valdi un uh, Eh, citiem amatiem bieži vien ir eh, cilvēki, kas ir gan valdē, gan ieņem citas amatus uzņēmumā, un EBA piedāvā uh, maksimālo robežu iespējamiem mandātiem, iespējamiem amatiem vienai personai. Es patiešām šaubos, vai ar to pietiks, lai varētu garantēt pilnīgu uh, lēmumu pieņemšanas struktūru nodalījumu. Runājot par grāmatvedību un ar darījumiem, kas veikti ar maksājumu kartēm, šeit arī ir jābūt nodalījumam, un man šķiet, ka te nav pilnīgi labi noteikts, um, noteikti galējā robeža iespējamam mandātu skaitam. Vai Eba uzskata, ka šis priekšlikums ir pietiekami labs, un Eba arī teica, ka varētu ieviest pārreiz laiku uz diviem gadiem, runājot par galveno pārvaldnieku, un, uh, piemēram, ja viņš pēc tam stājas citā amatā, vai patiešām ar diviem gadiem būs pietiekami? Tas patiešām uh, varētu būt ļoti garš laiks, ņemot vērā to, ka tirgus ir ierobežots, un vai uh, šāds garš varētu teikt, eh, atsaldēšanas periods eh, nebūtu pārāk garš eh, un nenozīmētu vispār, ka cilvēks tiek izslēgts no turpmāko funkciju veikšanas. Vai tas patiešām ir proporcionāli jūsu acīs? Tie bija mani komentāri, un tagad turpināšu angļu valodā. Un tagad došu vārdu ēnu referentam no SND grupas Ole Ludvigsonam. Ole, tev vārds. Paldies, priekšsādātāji. Jūlijā EPA publicēja šos tehniskos uh, standartus uh, maksājumu skēmu atdalīšanai un šiem apstrādes uh, struktūrām, kas arī tiek atrunāts regulā 7.1 pantā IFR regulā. Un tas iekļauj arī to, ka šis uh, maksājuma sistēmas tām būtu jābūt neatkarīgām no apstrādājošām struktūrām, ja mēs runājam par uh, faktisko apstrādi un uh, auditu un grāmatvedību. Eb, uh, regulā mm, tiek nodrošināts, ka tas ir atsevišķi, lai varētu veicināt inovācijas, tomēr nav uh, Uh, atbalstu šajā priekšlikumā pašā regulā, ne 7.1 pantā, ne arī apsvērumā numur 33. Tātad viņi saka, ka šīs mm, divas struktūras tam ir jābūt neatkarīgām. Runājot par lēmumu pieņemšanu, organizēšanu un grāmatvedību, un šķiet, ka tas ir izgājis ārpus savu juridiskā mandāta, jo šīs atkāpes izņēmumi to nepadarīs vieglāk jauniem spēlētājiem ienākt tirgu un tas nepa, nepalīdzēs viņiem mm, veidot jaunu konkurenci. Drīzāk tas eh, dos labumu šīm vertikāli integrētajām kompānijām, piemēram, ļoti lielajām kompānijām, kuras jau dominē tirgu. Tas neveicinās jaunu spēlētāju piesaisti. Un arī Un mm, šī delegācija ir ieteikta arī ņemot vairāk tos darbiniekus, kas eh, strādā funkcionāli nodalīti, bet regula ir ļoti skaidra eh, šai sakarībā. Apsvērumā 33 ir rakstīts, ka nav iespējams izmantot šīs kopīgās labumgūšanas eh, programmas, ir nepieciešama neatkarīga organizācija, un tas ir uzsvērts pāntā 16.1, tā tad nav tam atbalsta. Un, kā jau komisija teica, šī atkāpe uh, Šis izņēmums neatbilst uh, prasībai nodrošināt organizatorisko neatkarīgumu, kas ir 16.1 pantā. Bez tam EBA priekšlikums uh, dot uh, tādu atbilstošu indeksu neatbilst pantiem 11.1 vai 11.2 tehniskajos standartos, kas nosaka, ka ir nepieciešama ne, neatkarīgas organizācijas. Tātad šo iemeslu pēc eh, šie noteikumi un par direktoru valdēm dod skaidrs vadlīnijas eh, attiecībā uz to, kas tad attiec uz šādām situācijām. Un 33. apsvērumā regulā ir rakstīts, ka šīs eh, maksājuma schēmas, maksājuma karšu schēmas un šīs apstrādojošos struktūras, ka viņām nevar būt viena pārvaldība, viens menedžments. Un es domāju, ka tās tik tiešām atbilst 16.1 tehniskajos eh, noteikumos par tehnisko neatkarību. Un eh, tāpat arī eh, šie vairākie direktoru posteņi, lomas, arī tas nešķiet, ka tas varētu garantēt abu struktūru neatkarīgumu. Paldies, paldies, Solē, un tagad skatos sarakstā, neredzu Ashley Fox no ECR un arī otru kolēģi no ECR un redzu arī Inetveltu no eh, liberāļiem, ne arī otru liberāļos, tāpat arī kā Makārtī kundze neredz un tāpat arī citus gulas pārstāvis neredzu Bazaikot no zaļajiem, ne citus uh, no zaļiem, un es, protams, neredzu arī Varkovali no FTD, ne arī kādu citu no FTD, kas viņu aizstāja tā, ka man nav jādod arī brīvā mikrofona uh, sadaļa. Olē, kolēģi, jā, nu esmu nedaudz sarūktināts, teikšu, kā ir, ja mums bija ēnu referents sanāksme, kur visi gribēja uh, savas iespējas. Es novērtēju to, ka komisija un EBA bija klāt. Un minēšu tiešām pacel šo jautājumu, tad, kad mums būs nākamā ēnu referents sanāksme. Un, Ole, apsveicu jūs, ka jūs esat pēdējais vīrs, kas palicis šeit šajā kaujā, un es eh, kā priekšsēdētājs. Bet jūs saņēmāt daudz jautājumus. Vai darīsim to tādā pašā veidā, sāksim ar komisiju un ar ēbu pēc tam? Labi, Atbildēšu uz jūsu jautājumiem tātad pēc kārtas. Par eh, starptautiskajām maksājumu karšu schēmām. Tieši šīs starptautiskās eh, karšu maksājumu schēmas ir tās vertikāli integrētās, tā ka, ja jūs skatāties šajā regulā, tad mēs tieši mm, cenšamies noteikt šos vienlīdzīgos spēles noteikums starp Eiropas spēlētājiem un tiem lielākiem spēlētājiem ārpus Eiropas Savienības. Uh, iepriekš jau teicu, ka pašregulējošās nozars iniciatīvas ietvaros, eh, sepa karšu ietvaros, lielākā daļa Eiropas karšu schēmu, ja es nemaldos, 28 no 31 jau ir ieviesuši šos funkcionālo nodalīšanu. Tātad, ko es tie ierosinu? Tā vietā, lai kodificētu to, kas eh, notiek šobrīd Eiropā nozarei, uh, Tāpat arī saistībā ar šo nodalīšanas prasību starptautiskiem eh, spēlētājiem. Tas attiecas arī uz eh, starptautiskām maksājuma karšu schēmām, jo um, IFR prasības ir spēkā, kad vien um, maksājuma nodrošinātājs maksātājiem un eh, maksājuma saņēmējiem, kad tie atrodas Eiropas Savienībā. Tātad šis arguments, ka to visu var pārcelt kaut kur citur, Tas nedarbojas tā, ka, lai kurš operē Eiropas Savienības teritorijā, tas ir pakļauts uh, interchange fee regulai. Vai un tā ir vīza vai mastercard vai kāds uh, cits. Par uh, šo funkcionālo nodalītību un vai mēs varam paredzēt kaut ko mazāk uh, smagu. Šobrīd man nav mandāts runāt par uh, kaut ko citu, bet. Uh, procesa kontekstā mums ir tāda sajūta. Esam diezgan apmierināti, jūtamies komfortabli ar šo darbinieku iegūmu plānu nodalīšanu, jo tas notiek dažādos sektoros - telekomunikācijās, gāze, elektrībā, tātad visos šajos sektoros, tie, kas ir vertikāli integrēti. Un tā ir nozara, kura, ja mēs runājam par struktūru, tad uh, nerada pārāk lielas atšķirības. Tātad tehniski mēs uzskatām, ka to varētu izdarīt arī maksājumu karšu nozarē. Tātad maksājumu karšu schēma nozarē, kas ir jauna un kā jau tas ir darīts arī citās nozarēs. Un cik zinām, šie nodalītie plāni darbiniekiem dažādās kompānijas daļās, eh, tas nav bijis īpaši grūti ieviešam. Un kā es teicu, ja mēs pieņemam šo līdzdalību kolektīvās schēmās, tad eh, mēs pieļaujam eh, pretrunu ar eh, tehniskiem standartiem, jo mums jau ir, ja nemaldos, tas tajā pašā pantā, tas ir tajā pašā pantā, jā, tur ir aizliegums tieši vai netieši to sasaistīt ar otras juridiskās struktūras, tā teikt, puses atalgojumu. Tātad mēs kaut ko atļaujam piektajā punktā, ko mēs atļaujam pirmajā un otrajā tālāk pār eh, šīm virpuļdurvīm, ja tā var izteikties. Šodien mans mandāts ir ierobežots, bet eh, tomēr šis divu gadu periods varētu būt pārāk garš, eh, un mēs varētu apsvērt to, ka mēs to samazinātu līdz vienam gadam, bet, kā es teicu, tas ir kaut kas tāds, ko Mums ir jāpārunā ar eh, mūsu politisko vadību. Vēl viena pēdējā lieta, kas tika minēta saistībā ar konkurenci starp neatkarīgām schēmām. Jā, tas tik tiešām ir kaut kas, eh, kas nav aplūkots eh, interchange fee regulē, regulā, un īstā vieta, kur to risināt varbūt arī no tehniskais standarts. Tomēr ir vadlīnijas. Konkurences jomā ir horizontālās vadlīnijas, kuras ļoti precīzi paredz šāda veida iespējas inovāciju vārdā. Tātad runājot par struktūrām tajā pašā līmenī, kuras nav vertikāli integrētas, tad jau ir eh, noteikumi konkurences jomā, kuri pilnīgi noteikti iekļauj šos eh, inovāciju aspektus. Paldies. Un tad uh, Obrīt kungs uh, atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Paldies. Varbūt atbildot uz uh, šo ierosinājumu, ko komisija nu pat teica, potenciāli samazināt gadu skaitu no diviem līdz vienam, mēs to pozitīvi vērtētu, jo tas mm, atbilst mūsu no sākotnējiem priekšlikumam, un nonākšu tūliņ pie jūsu nākamā punkta, ko jūs teicāt, ka tas varbūt nav pietiekami. Mūsu loģika ir tāda. Esam aplūkojuši citas direktīvas, lai raudzītos, kāda veida aizlieguma ir uzlikta citās direktīvās, citās jomās, un mēs redzējām, ka, piemēram, attiecībā uz auditu, step 3 auditu, viena gada periods ir daudz maz um, šis uh, standarts kas tiek pārkāpts varbūt tikai tādos ļoti ārkārtīgos apstākļos. Un uh, šajā gadījumā gads varētu būt uh, atbilstošs. Atbildot uz komentāriem, ko jūs izteicāt, uh, jūs un jūs izteicāt šī viedokļa atšķirība, ko, tad tas, ko teicāt jūs par to, kas ir neatkarīgums, ko neatkarīgums nozīmē konkrētajā kontekstā, nav definīcijas regulā Mēs aplūkojām apsvērums, tur dažādi tā kā mājieni, ierosinājumi, idejas piedāvātas apsvērumos, bet nav tādas skaidras definīcijas. Tātad, eh, ko mēs darījām? Eh, savā mandātā. Tātad definēt, ko nozīmē neatkarīgums. Un tas nozīmē, tas arī sevi ietvert zināmos gadījumos, dažos scenārijos. Un šī ir tāda nu, stingrāk prasība kā citos scenārijos, tā ka jau atkal mēs nepieturamies pie tā, ka esam atkāpšies no pirmā līmeņa, teiks, nē, tas tā nav noticis, mēs esam tādu dziļāku jēgu piešķīruši, ko nozīmē neatkarīgums, un tas nozīmē, ka nav pirmajā līmenī šīs definīcijas. Esam arī nodrošinājuši zināt tādu saturisko pusi, esam nodrošinājuši definīciju, kāda ir skaidri objektīvie kritēriji, kādiem tiem ir paredzēts būt. Tāpat laikā komisija ir nu, ierosinājusi tos izņemt ārā, un mēs uh, gribētu tos atkal ielikt atpakaļ, iespējams, kopā ar citiem skaidriem objektīviem kritērijiem. Ja tie mūsējie nav atbilstoši, tad, nu, lūdzu, varbūt sniedziet kaut kādus citus ierosinājumus. Un noslēgumā komisija atraukusi, atsaucās uz komisijas vadlīnijām Uh, konkurences likumdošanā. Es nezinu, vai šīs šie komisijas um, vadlīnijas, vai tas ir nu, tādā pašā līmenī kā šie tehniskie standarti, tehniskie standarti, ko tas apstiprina komisija pēc uh, uh, padomas un parlamenta kontrolas periodu. Tas ir, nu, tā kā Savienības tiesība akts. Šīs vadlīnijas, manuprāt, nav tādā pašā juridiskā augstumā. Nezinu, cik lielā mērā tās būtu juridiski saistošas jebkuram spēlētājam, kas funkcionē tirgu. Okay, thank you very much. Paldies! Alde, skatos uz tevi. Jā, nu mēs neesam pārlieku sajūsmināti, bet jāturpina dzīvot. Jā, tas ir īsts kopsavilkums. Labi, mēs pacietīgi gaidīsim oficiālo publikāciju, kas šķiet eh, dienas gaismu ieraudzīs eh, jūlī mēnesī. Jums ir kāda jauna informācija? Septembris, septembris, saka komisijas pārstāvja. Labi. Jā, jums, jūs varēsiet pilnkrūti baudīt atvaļinājumu. Labi, es ceru, ka jūs arī varēsiet tā rīkoties, pat ja jums ir jāstrādā pie šīs publikācijas. Paldies! Un tad mēs uzsāksim arī uh, kontrols procedūru. Jāsaka, ka mēs te pārstāvam divas lielākās grupas parlamentā, un mums uh, ir iespējams to arī noraidīt. Tagad 17. darbkārtības punkts, citi jautājumi, man nekas te nav sakāms. Kolēģi arī nekādu vēlmi izteikties pie šī punkta nav izrādījuši. Nākamā sēde būs 11. jūlijā no 2009 līdz pusvieniem, pēc tam no 3 līdz 2007 vakarā. Paldies, esam beiguši darbu.